Oh, ich bitte doch alle, die Plätze einzunehmen, auch dem. Lūkšu visus ieņemt vietā, vietas, tāpat arī referendu varbūt. Arī, lai viņš apsēdz, vai visiem ir balsošanas kartiņas. Mm. Wir haben heute eine Abstimmung durchzuführen. Šodien mums jābalso par vienu ziņojumu, un tas ir ziņojums par jauniem, viegliem kravas automobīļiem. Tas ir Un pēc tam sekos desmitais darba kārtības punkts ar Eiropas rūpniecības stiprināšanu, konkurētspējas un ilgspējības veicināšanai. Un pēc tam vēl paredzēta viedokļu apmaiņa ar komisāru Tonio Boržu. Un tāpēc sāksim vienu darbu, ja visi kolēģi ir gatavi. Sāksim lūk ar konsolidēto grozījumu numur viens. Balsosim par to elektroniski. Nē, tomēr ar rokām. Tātad viens, kas par? pret atturs pieņemts. Līdz ar to pārlecam tālāk pie konsolidētā otrā grozījuma par pret atturs pieņemts. Līdz ar to tran 11 par pret Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Par tran 11. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 29 par 24 pret. Līdz ar to konsolidētais grozījums numur 3 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Konsolidētais numur 4 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk. 69. par. Pret. Atturs noraidīts. 98. par pret atturs noraidīts. 68. par pret atturs noraidīts. Tad tādā gadījumā 67. par pret šķiet pieņemts. Tālāk 70. un tram 13 par. Pret. Atturs pieņemts. Tran 14 par. Pret. Atturs nav skaidrs. Balsosim elektroniski par tran 14. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu. Tālāk. Itre astoņi par. Pret. Aturs. Nav īsti skaidrs. Pārbaudosim elektroniski par itre astoņi. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 72. par. Pret. Atturs pieņemts. Tad līdz ar to 73. arī ir pieņemts. Par. Pret. Atturs pieņemts. Itre 9. Par pret pieņemts. Tālāk pārlecam pār nākamajam pie itra 11 par pret atturs noraidīts. 81. un 316 identiski par pret atturs noraidīts Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, tātad 81. un 16. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu vairākumu. Tālāk 82. un trans 17 atkal identiski par. Pret. Pieņemts. 83. par pret, atturs noraidīts. Tran 18 par, pret, atturs noraidīts. Tālāk pārlecam pie 11. un itra 13 identiski par, pret, atturs pieņemts. Tālāk 97. par pret, atturas noraidīts, 14. par, pret. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 14. grozījums, kolēģi. Beidzam balsot. Pieņemts ar piecu balsu vairākumu. Tālāk itra viens par atturs. Nevar īsti saprast. Balsosim elektroniski par itra viens. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 18. un tran 2. Identiski par. Pret atturas noraidīts. Tad, tad 19. un, un 13. par pret atturas noraidīts. Pārlecam tālāk pie 28. par pret atturas noraidīts. Transatturtais uzskatāms par pieņemtu. Tālāk 30. un tran 5 identiski par. Pret. Aturs noraidīts. Tālāk. Trešais par. Pret. Aturs noraidīts Nav skaidrs, balsosim elektroniski par trešo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Transeši par. Pret. Aturs norādīts. Transeptiņi par. Pret atturs noraidīts. Tālāk 39. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Transeptiņi. Nē, nē, atvainojiet 39. sev labo priekšsādātājs. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Tālāk 44. Nē, tas šķiet ir noraidīts. Tran 9. Par? Pret? Aturs nav īsti skaidrs. Balsojam elektroniski par 9. transporta komitejas grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Itra 6 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk priekšlikums, gala balsojums, priekšlikums grozītā versijā, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoņi atturējās. Tālāk gala balsojums par likumdošanas rezolūcijas projektu kopumā arī elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 53 par 4 pret 1 atturējās pieņemts. Nu un tagad došu vārdu referentam. Kā, kas notiek ar sarunām? Jā vai nē, vai mēs tad piekrītat? Nu, redzu, ka vairākums atbalstīja kon Eh, atbalstīja kompromisus un līdz ar to lūdzu piešķirt šo mandātu sarunām. Labi, bet tomēr pārbaudīsim to vēlreiz un balsosim par to elektroniski, tātad par sarunu mandātu piešķiršanu. 35 kolēģiem kopā par to ir jābalso, lai būtu spēkā šis, par šo balsojumu rezultāts. Ja visi nobalsojuši, tad varam beigt balsot. Un lūk, 50 par, 6 pret, 2 atturējās, skaidri un gaiši pieņemts šis sarunu mandāts. Paldies, Krāmerkungs, un mm, mūsu vidū sveicu tagad apmeklētāju grupu. Man kolēģi no Berlīnas e, ir uzaicinājis viņus šeit uz vidas komiteju. Viņi sēž aizmugurējās rindās. Nu, tāda sajūta gandrīz pus Berlīnas ir ieradusies. Esat laipni aicināti šeit mūsu vidū un varat sekot līdzi mūsu apspriedēm. Tie deputāti, kas vēlas palikt šeit, tad tiek to lūgti darīt, savukārt tie, kas vēlas doties prom, varētu to darīt klusītiņām, klusiņām, klusītiņām atstāt zāli lūkšu tos, kas vēlas doties prom. Thanks. So, es geht jetzt weiter mit dem. Turpinam. Turpinam. Tātad pie desmitā darba kārtības punkta strādāt Eiropas rūpniecības stiprināšanu, konkurētspējas un ilgspējības veicināšanai. Mūsu referents atzinam sagatavotājs ir Tadeuš Šimanskī. Un nu, viņam gribu tur tūlīt pat dot arī vārdu, bet gribētu, lai viņš var izteikties tādā mierīgā atmosfērā un, un zālē. Tāpēc lūkšu visus pārtraukt sarunas tā, lai kolēģis varētu izteikties. Šimanska kungs lūdzu. E, panie przewodniczący, szanowni państwo. Liels paldies, priekšsēdētā. Dāmas un kungi. Eiropas komisija ir nākus klajā ar paziņojumu par Eiropas rūpniecības stiprināšanu. Mūsu komitejai uzdevums ir sagatavot atzinumu kas tad tiks lūk nodots pārē, kopā ar pārējo komiteju atzinumiem vadošajai komitejai, kas ir Rūpniecības komiteja. Esmu jums izplatījis šī atzinuma projektu. Mans uzdevums bija uzsvērt to, cik liela loma Eiropas rūpniecībai ir izaugsmas veicināšanā, bet no otras puses tai liela loma arī darba vietu aizsargāšanā. Eiropas rūpniecība ir viens no atslēga elementiem Eiropas stratēģijā, piln, pilnas nodarbinātības jomā un izaugsmas veicināšanā. Esmu pilnībā pārliecināts, ka Eiropas stratēģija rūpniecības stiprināšanā būtu jāveido līdzsvarot, jo no vienas puses uzņēmumu, protams, saņem atbalstu, un tiem vajadzētu saņem atbalstu, lai viņi paliek darboties šeit uz šī kompetenta un veic investīcijas jaunu darbietu radīšanā, bet no otras puses šī stratēģija savukārt ir jāizstrādā arī tā, lai ierobežotu tās negatīvās sekas, ko rada rūpniecība uz vidi un dabu. Nu, jāsaka, tas ir gandrīz neiespējams uzdevums. Bet, lai to Tomēr censtos izpildīt ir vajadzīga apņēmība un labā griba no visām iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka ilgspējīga rūpniecības politika varētu tikt izstrādāta ar noteikumu, ka mēs vienlaicīgi sagatavojam arī atbilstīgu vidas aizsardzības politiku. Ja Eiropa vēlas joprojām palikt par līderi klimata pārmaiņu apkarošanas jomā, tad tādā gadījumā mums par to ir jāmaksā cena. Šobrīd šo cenu maksā rūpniecības nozara. Mēs piedzīvojam tā saukto oglekļa noplūdi uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Eiropas komisijas paziņojumā tiek runāts par to, cik ļoti lielas atšķirības atšķirībā attiecībā uz enerģijas cenām pastāv starp Eiropas valstīm un tādām valstīm kā, piemēram, ASV. Bet šķiet, ka nekāda secinājuma no šiem konstatējumiem izdarīta netiek. Un tāpēc es uzaicinu no vienas puses izpētīt iespējas uh, gūt lētākus enerģijas avotus, izmantojot varbūt tādus netradicionālus uh, enerģijas avotus kā slānekļa gāzi. Uh, bet no otras puses ir jācīnās pret šo oglekļa noplūdi. Tā ir parādība, kas zināmā mērā iet pret šo vidas aizsardzības pašu pamatdomu. Nedrīkstam aizmirst, ka rūpniecība Eiropā, kas darbojas atbilstīgi, nav vairs tik kaitīga videi. un tās ietekme uz vidi ir mazāka. Salīdzinājumā, piemēram, ar to rūpniecības preču apjomu, kas tiek saražots citur pasaulē. Tas ir īpaši aktuāli attiecībā uz tādiem rūpniecības sektoriem, kas patērē lielus enerģijas apjoms, kas ir energointensīvi emisijas nesen kritās pat par ast, līdz pat ast, par 8%, te runāja par CO2 emisijām. Tas noticis pateicoties jaunām tehnoloģijām, it īpaši atjaunojumu energoresursu jomā, bet šīs tehnoloģijas nav iespējams izmantot, neizmantojot uh, produktus arī no tādiem sektoriem, kas patērē daudz. Uh, enerģijas, nu, piemēram, zinām, stikla veidi un tā tālāk. Un gribu tāpēc um, sagaidīt arī no jums papildus grozījumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. maijas. Centīšos ar jums visiem sazināties, izstrādājot tālāk šo, šī atzinuma gala e, rezultātu. Mūsu loma, protams, šeit ir ārkārtīgi svarīga. Mēs esam tie, kas ir, lūk, šis zaļais um, stūrīts, kas ir tāda kā svētnīca vidas aizsardzībai, kā te tika teikts. Mūsu komiteja šī svētnīca un mums šis uzdevums arī atbilstīgi ir jāizpilda, strādājot kopā ar pārējām komitejām, īpaši vadošo rūpniecības komiteju. Jā, tas Allerheiligste. Äh, das steht sicher hier sicherlich nicht zur Debatte. Äh, Jā. Jā, protams, tas ir acīm redzams, ko jūs teicāt. Man ir pieteikušies uh, vairāki runātāji. Jā, protams, ēnu referentiem būs iespēja uzstāties. Tātad vispirms dod vārdu. Jolainenam. kas pārstāv citu ēnu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties kolēģim par viņa veikumu, par viņa sagatavoto atzinumu projektu. Mm, Nesmu gan drošs par to, ka šis atzinums gūs vairākumu atbalstu mūsu parlamenta vides komitejā, jo jūs paužat viedokli, uh, kas ir pretrunā ar mūsu pieeju vides un klimata aizsardzībai, ko esam īstenojuši jau gadiem ilgi. Runājot par Eiropas reindustrializāciju, jāsaka, ka jūsu pa, uh, jūs apgalvojat, ka rūpniecībai nav nekādas negatīvas ietekmes uz vidi, kaut gan mēs gadu gaitā esam konstatējuši, ka Eiropas nākotne ir saistīta ar uh, ma, uh, tādas enerģijas izmantošanu, kas rada mazus oglekļa izmešus. Un, manuprāt, šīs, tādēļ šis uh, projekts ir jāpārstrādā. Mēs iesniegsim virkni pozitīvu grozījumu, runājot konkrēti par klimata aizsardzību un par progresīvākas politikas īstenošanu. Mēs, uh, protams, zinām, ka cenas, izmaksas un uh, Uh, ko, uh, konkurēt spējā Eiropas uh, rūpniecībai ir jāsamēro ar situāciju pasaulē, bet domājot par nākotnes stratēģiju, mēs nevaram vienkārši atteikties no turpmākas vides aizsardzības. Mums gluži pretēji ir jārod pareizais ietvars, pareizie instrumenti, uh, Eh, investīcijām, kas ir nepieciešams. Paldies Panajotov kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Esmu absolūti pārliecināts, ka Eiropas reindustrializācija ir ļoti svarīgs jautājums. Protams, to var īstenot ar vidē draudzīgām metodēm, zaļajām tehnoloģijām, runājot par slānekļa gāzi un emisiju tirzniecības sistēmu, šī diskusija ļoti drīz atkal atsāksies pirms nākamā, nākamā balsojuma par šiem jautājumiem. Jāsaka, ka Eiropas konkurētspēja ir uh, cieši saistīta ar reindustrializāciju un arī ar dzīves līmeni, un tādēļ mums ir jārod pēc iespējas labākie risinājumi, lai to panāktu. Paldies! Un nākamais runātājs ir Bass Aikholts, kurš pārstāv zaļo grupu. Pateicos referentam par viņu sagatavoto atzinuma projektu, varbūt neesat pārsteigts par to, ka nepilnībā piekrītu jūsu sagatavotajām projektām, tādēļ varat sagaidīt no mums arī grozījumus, kas paudīs citu viedokli, kas ir atšķirīgs no jūsu paustā viedokļa. Mēs šeit runājam par Eiropas nākotni, un visi šajā zālē noteikti piekrīt tam, ka Eiropai rūpniecība ir nepieciešama bet galvenais jautājums ir, kāda rūpniecība mums ir nepieciešama. Mums tiešām ir jā izvērtē, kādas ir Eiropas stiprās puses. Mūsu sabiedrība noveco. Ja mēs palūkojamies, kas notiek citur pasaulē, protams, mēs nevaram mainīt to, ka mums ir ar vien gados vecu cilvēku. Līdz ar to ekonomikas izaugsmes līmenis Eiropā, protams, būs zemāks nekā Ķīnā, Indijā vai citviet. Un, protams, tas ir mūsu trūkums, bet to mēs nevaram mainīt. No ot, turklāt mēs importējam nepieciešamos resursus, mēs eh, šeit ir augsts iedzīvotāju blīvums, mums rīcībā ir maz resursu. Līdz ar to ja mēs lūkojamies nākotnē, nav daudz aspektu, kur mēs varam būt konkurētspējīgi pasaulē. Ir tikai viens aspekts, kas var nodrošināt konkurētspēju Eiropai, proti inovācijas. Līdz ne jau balstoties uz importētiem resursiem, uz uh, ievēt, iedzīvotāju novecošanu, mēs varam uh, veidot savu konkurētspēju tikai uz inovācijām. Uh, mēs varam balstīties. Ja mēs palūkojamies uz augstajām enerģijas cenām Eiropā, tas ir saistīts ar nodokļu struktūru. Ne jau tādēļ tas ir, ka, ka oglekļa cena ir augsta, tā, tā ir uh, brīvi noteikta tirgu. Bet tā tad mums ir jāizvērtē, kādas ir mūsu stiprās puses. Tās ir uh, šeit ir jārunā par inovācijām un par kāda veida inovācijām, un šajā jomā Eiropa ir jākļūst par līderi, uh, ro, uh, nodrošinot zemas oglekļa emisijas, un tā tikai mēs varam būt konkurētspējīgi pasaulē. Ja mēs palūkojamies uz konkrētām nozarēm, piemēram, uz tērauda ražošanu, šeit ir pārprodukcija, un grūti ir tikt tam pāri galvenie uh, tērauda patērētāji Eiropā ir celtniecība un automobīļu ražošana, ņemot vērā, kāda ir ekonomiskā situācija Eiropā. Mās ticams, ka tērauda nozarē mēs at, eh, spēsim atkal sasniegt tādu eh, tērauda patēriņu kā 2007. vai 2008. gadā. Bet eh, kur būs vislielākais pieprasījums pēc tērauda Eiropā? Tas būs vēja e, ģeneratoru ražošanas nozare, vēja enerģētikas nozare. Un tā ir tā industrializācija, kas mums ir nepieciešama. Un mums ir jāapskata dažādas nozares kopsakarībās. Un tikai tā mēs varam nodrošināt reālu Eiropas reindustrializāciju. Tālāk par ķīmisko rūpniecību. Kāda iespēja, izaugsmas iespēja šeit ir? U, bioekonomika ir šī perspektīvā nozare. Un ja mēs neatradīsim tās nozares, kurās mēs varam būt konkurētspējīgāki, tad, tad mēs neko nepanāksim. Un nevar teikt, ka klimata aizsardzība kavē attīstību. Gluži pretēji tā rosina attīstību un tādēļ arī zaļie iestājas par klimata aizsardzību, reindustrializējot Eiropu ekoloģiskā veidā. Un uh, ar mēs ar saviem grozījumiem centīsimies mainīt šā uh, atzinuma saturu, un šīs uh, jaunais vēstījums būs daudz uh, pozitīvāks, rosinošāks, un tad to mēs varēsim arī atbalstīt. Jā, saka priekšsēdētājs. Manā patiesībā, manā valstī patiešām uh, vēja enerģijas nozarē ir tā otrā lielākā tērauda patērētāja. Paldies, tagad vārds Bokroškungam. kungam. Es uh, uzstājos Fordas kundzes vārdā. Um, es pilnībā atbalstu pasākumus, lai uh, padarītu Eiropu konkurētspējīgāku un mazinātu dažādus birokrātiskus šķēršļus. Man īpaši uztrauc oglekļa noplūde. Uh, un mums šī problēma ir steidzami jārisina. Tāpat jānodrošina, lai enerģijas cenas Eiropā būtu konkurētspējīgākas, bet nepietiek tikai ar paziņojumiem. Mums ir jārīkojas un jāparedz skaidrs grafiks šo pasākumu veikšanai. Paldies, tagad vārds Liotāras kundzei, viņas nav zālē, tad vārds Lepāžas kundzei. Paldies, priekšsādātāji kungs! Es atbalstu manis teiktais sasauksies ar uh, Bāsa Ekhuta un Jolainena teikto. Runājot par Eiropas reindustrializāciju, mums ir jāatrod tās jomas, kur mēs esam vadošajās pozīcijās patentu jomā un kur šie patenti vēl nav netiek izmantot rūpniecībā, tad mums jārunā par enerģētikas jomu, par tīrām tehnoloģijām, un es absolūti nevaru atbalstīt atzinuma ievirzi, tā drīzāk ir atgriešanās pagātnē nekā virzību uz nākotni. Jautājums par enerģētiku ir svarīgs, bet mēs nevaram dot priekšroku tādam, ene, tādiem enerģijas veidiem, kas ir saistīts ar lielu oglekļa patēriņu. Jādod priekšroku atjaunojumam enerģijām, kas un tāpat jāatbalsta tehnoloģijas, kas palīdz uzlabot energoefektivitāti, un tīpaši šeit es domāju par viedajiem elektrotīkliem. Komisija runā par trešo industriālo revolūciju, un mums šī pieeja ir jāatbalsta, un tā mēs spēsim reindustrializēt Eiropu. Paldies! Nākošā runātā ir Kortīnes. Kortīnes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju teikt, ka lietas jau nav melnbaltas, bet mūsu pieeja, diemžēl, ir pārāk melnbalta. Mums tā nevajadzētu rīkoties. Pirmkārt, jāatzīst, ka Eiropā ir jādomā par ilgtspējību vides jomā, ne tikai no ekonomikas viedokļa, Mums, eh, mēs eh, uzskatām, ka ūdenim jābūt tīram, videi jābūt nepiesārņotai. Un vairums rūpniecības nozaru šobrīd arī domā par energopatēriņa samazināšanu, par vides piesārņojumu samazināšanu un Eiropā mums ir visaugstākās enerģijas cenas pasaulē, un tādēļ absolūtais vairākums uzņēmumu cenšas samazināt energopatēriņu. Tomēr mēs pieļaujam arī kļūdas, cenšoties uh, samazināt emisijas. Ir grūti vienlaikus samazināt izmaksas un emisijas. Eiropā pirms desmit gadiem mēs uh, sākām izmantot jūras ūdeni, tā, to atsāļojot, bet tad uh, izrādījās, ka ļoti augstas ir enerģijas cenas un ka viss tas ir saistīts ar milzīgām izmaksām. Tomēr mēs esam uh, Uh, izstrādājuši, uh, cenšamies izstrādāt jaunas tehnoloģijas, lai šīs ūdens atsāļošanas iekārts varētu darboties ar mazu enerģijas patēriņu. Tas pagaidām vēl nav sasniegts. Šeit varētu domāt par atjaunojamo enerģiju izmantošanu, bet šīs tehnoloģijas šobrīd nepastāv, un mēs vairs nespējam samaksāt šīs milzīgās izmaksas, kas ir saistītas ar ūdē, jūras ūdens attīrīšanu. Mums ir jādomā par izmaksām. Mums nevajadzētu īstenot tādu vienotu vispārēju pieeju, bet jādomā par konkrētām nozarēm un jāatrisina konkrētās problēmas. Mēs nevaram vienkārši likvidēt rūpniecību Eiropā, jo tā taču ir mūsu nākotne. Jo tagad mēs patiesībā strādājam pie tā, lai uzlabotu rūpniecības situāciju Ķīnā un Indijā. Tā vietā, lai domātu par to, kā samazināt mūsu izmaksas Eiropā. Mums ir, mēs, protams, varam uzlabot uh, šo dokumentu, bet mēs nevaram īstenot vienu un to pašu pieeju visās valstīs un visās rūpniecības nozarēs. Tas nav iespējams. Paldies, saka Šliterkungs, man šīs atzinuma projekta atstāja tādu dīvainu iespaidu. Man tas atgādina padomi Savienības 50. un 60. gadu industriālās doktrīnas. Tā, tas man nesaistās ar nāk, Eiropas nākotni. Mēs šeit runājam par, par lētu enerģiju, par uh, valsts uh, līdzekļu ieguldīšanu pētījumos, privātos uzņēmumos, neko neprasot pretī. Vienkārši runa par to, ka jābūt jāražo lēti izstrādājumi, nekas nav teikts par klimata aizsardzību, par vides aizsardzību šeit ir absolūti nepareizs, nepareizs nākotnes skatījums. Mums ir jābūt ļoti energoefektīviem. Šajās valstīs Ķīnā un Indijā uh, ir daudz lielāks enerģijas patēriņš nekā pie mums. Un viņi ir ieinteresēti arī zaļo tehnoloģiju iepirkšanā. Manuprāt, šeit izvirzītais, uh, izvirzītā orientācija ir absolūti nepareiz. Ja mēs tā turpināsim rīkoties, tad mēs tiešām iznīcināsim uh, rūpniecību Eiropā. Mums ir jādomā par tām iespējām, ko mums piedāvā energoefektivitāte, zaļās tehnoloģijas. Tā ir mūsu nākotne, un es esmu pilnīgi pret visu to, kas ir ierakstīts šai atziņu, atzinumā. Tagad vārds Hibners kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Runājot par Eiropas rūpniecības turpmāko attīstību, mums ir jādomā par prioritātēm. Uh, inovācijas, jaunās tehnoloģijas, to es varu atbalstīt. Bet tomēr ir jautājums, kādēļ mēs šeit runājam par zaļo ekonomiku. Es, protams, piekrītu, ka ir nepieciešams attīstīt zaļo ekonomiku, bet tādas mums vēl nav. Mums ir resursi efektīvi jāizmanto, bet mums ir jārīkojas saprātīgi. Mums ir jāizstrādā inovācijas balstoties uz tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Ķīnā un Indijā tiek izmantotie resursi, kas ir šajās valstīs. Cilvēku kapitāls, piemēram, to ir grūti attīstīt, ja visa rūpniecība ir pārvietojusies, teiksim, uz Āzijas valstīm. Un mēs nevaram pārliecināt uzņēmumus palikt, ja nav um, radīti pienācīgi apstākļi. Ja mēs visu šos uzņēmumus padzenam no Eiropas, tad arī jaunieši dosies prom no Eiropas. Un šeit jau nav runa tikai par vēja ģeneratoriem. Tērauds ir nepieciešams arī citās jomās. Ir redzams, ka daudziem no jums nav nekādu tehnisku vai inženieru zināšanu. Ja mēs uh, turpināsim tā rīkoties, tad nebūs nekādu investīciju ne no Ķīnas, ne no ASV, ne no citām valstīm mūsu invest, uh, ekonomikā, jo uh, būs tāda attieksme, ka ar Eiropiešiem jau neko nevar sarunāt. Kāds, eh, kāda ir Eiropas investīcijas bankas loma radot labvēlīgākus apstākļus rūpniecības attīstībai? Daži šeit runā par jauno industriālo revolūciju, bet kāds tad ir mūsu vispārējais mērķis? Mums ir tiešām jārīkojas, nepietiek vienkārši runāt. Als Demokratin respektīvi Kalenbachs kundze. Paldies! Es kā demokrāti varu atzīt uh, Šimānska kunga nostāju, bet, manuprāt, tomēr šis atzinuma projekts būtu jāatsauc un jāpāraksta no nu, jauna, bet nu tā jau mēs nerīkosimies, mēs to vienkārši grozīsim. Uh, tagad gribu teikt uh, Hibnērs kundzei, ka daudz kas no viņas teiktā atgādina mums pagātni. 19. 20. gadsimtā īstenoto industriālo politiku. Jā, mums ir nepieciešama reindustrializācija, bet mēs nevaram izmantot pagājušo gadsimtu uh, metodes, lai risinātu šīs, uh, šīs dienas izaicinājumus. Mēs nevaram attīstīt tās rūpniecības nozars, kas patērē lielu uh, Eh, daudzuma fosīlās enerģijas. Mums ir jāmeklē alternatīvas. Un tas nenozīmē vienkārši uh, lētus enerģijas nodrošināšanu rūpniecībai. Jo, ja mēs izvēlēsimies šādu pieeju, tad eh, tik un tā energoresursu cenas atkal pieaugs un mēs būsim atsviesti savā attīstībā atpakaļ. Mums ir jāroda jaunas, citas metodes energoresursu ieguvē. Mums ir alternatīvi risinājumi, ir arī alternatīvi risinājumi ne tikai uh, slānekļa gāzē, bet arī uh, kodola enerģijas aizstāšanai. Tāpat jādomā par izēvielu otraizējo izmantošanu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vairāki kolēģi ir jau nākuši klajā ar ieteikumiem šim manskungam, kā uzlabot šo atzinumu projektu un sagatavo grozījumus. Un Šīs debats, protams, ir bijušas ļoti interesantas, un šobrīd mēs piedzīvojam uh, eh, pēckārā periodā visdziļāko ekonomikas krīzi, un mums ir uh, jādomā par risinājumiem, par zaļās ekonomikas attīstību, bet ir daudzas lietas, ko ir grūti definēt. Ir grūti definēt arī zaļo ekonomiku. Šeit definīcijas ir atšķirīgas, kā arī e, ar, ar procesā Rio plus 20. Un ja mēs tāpat runājam par ilgtspējību, arī šajā gadījumā šeit ir runa ne tikai par vidi, bet arī par uh, ekonomiku kopumā, uh, ņemot vērā uh, ekonomikas un finanšu krīzi, mums ir jābūt ilgtspējīgiem, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī sociālos standārts un ir ļoti grūti saskaņot šos dažādos apsvērumus e, mūsu politikā. Jo runa ir ne tikai par zaļo vai brūno ekonomiku, tā ir vienota ekonomika, kas ir ļoti daudz šķautnaina. No Un šeit ir jāiesaista visas nozares, gan tērauda ražošana, ķīmiskā rūpniecība un citas. Protams, svarīgs apsvērums arī ir elektrības un enerģijas cenas. Dažos uh, mūsu val, konkurentu valstīs enerģijas cenas ir ļoti zemas, un uh, tas mūs nostāda neizdevīgā situācijā, bet ne jau tikai enerģijas cena ir izšķirošais faktors, šeit ir arī citi faktori. Jāsaka, ka mēs esam ļoti eh, interesantā izējas punktā, šimās kungs jau smaida, un tagad es skatos, kurš vēl vēlas uzstāties no kolēģiem. Vai ir arī kāds komisijas pārstāvs, kurš vēlas runāt? Nē, neviens nav. Ā, tomēr ir zālē. Lūdzu. Pavisam īsti. Mēs eh, sagatavojām šo paziņojumu pēc krīzes. Krīze joprojām turpinās, bet tāpēc mēs savā paziņojumā vēlējāmies uzsvērt četrus momentus. Tā tad finansējums, izglītība un iemaņas, kā arī inovācijas un starptautiskais tirgus. Un burtiski pēdējā laikā mēs esam redzējuši, ka nelielā ekonomiskā izaugsme to ir veicinājis tieši eksporta pieaugums, pateicoties ekonomiskai izaugsmai ārpus Eiropas robežām. Uh, Nedaudz pakavēšos pie inovāciju tēmas. Tas ir būtiskākais uzsvars mūsu paziņojumā. Pie tam mēs nerunājam tikai un vienīgi par e, e, zinātnes un pētniecības ietvaru schēmu, mēs runājam arī par to, kā izveidot e, Eiropā dažādus pamudinājumus. Mēs vēlamies redzēt ražošanas zaļināšanu, mēs vēlamies redzēt eh, zaļākas automašīnas, bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskus pārtiks produktus. Visticamākais, ka mums vajadzētu runāt par ietvaru nosacījumiem, un šeit runa iet ne tikai par zaļināšanu. Vairāk no runātājiem jau to pieminēja, ka ir svarīgi savietot kopā zaļināšanu un resursu efektīvāku izmantošanu. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, Šamanska kungs, bet pavisam īsi, jo komisārs jau gaida ārpus durvīm, lūdzu, vēlties izteikties. Jā, paldies, saka Šamanska kungs. Es eh, vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajās debatēs. Es eh, jau zināju, ka tiks iesniegt vairāk grozījumi. Uh, Mums eh, noteikti vajadzēs vienoties par kompromisiem. Mēs eh, noteikti būsim spiest mazliet paieties solīt viens otram pretim. Es nāku no Polijas, un mums varbūt tiešām ir nedaudz citāds skatījums uz to, kā smagajai rūpniecībai būtu jādarbojās. Paldies, turpina prieksēdētājs. Tagad mēs esam pabeiguši visus darba kārtības punktus izskatīšanai, kas ir saistīti ar atzinumiem. 15. maijā ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un oktobrī itre notiks, kas ir eh, atbildīgā komiteja balsojums, un pēc tam kaut kad plenārsēdē mazliet vēlāk. Bet tagad eh, sveic šeit Antonio Borg, kas ir veselības komisārs. So, jetzt können wir starten. Ich grüße nochmal ganz herzlich den Gesundheitsminister. Paldies! Tā tad eh, tagad no 11. līdz mūsu šās priekšpusdienas sēdes beigām mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komisāru Tonio Borgu. Vispirms došu vārdu komisāru kungam, desmit minūtes ievadvārdiem. Pēc tam būs eh, jautājumu uzdošanas laiks, un to varēs darīt koordinatori, un pēc tam komisāra kungām atbildē laiks, un pēc tam pārējie jautājumu uzdot gribētāji. Mums ir ārkārtīgi daudz eh, ideju, redzu, ka Linda Makevena vēlas runāt par tabakas direktīvu un eh, citiem jautājumiem. Mēs esam daudz strādājuši pie tā dosie un vēlamies, lai tas būtu pēc iespējas veiksmīgāks un eh, tiešām ceram, ka tas tiks pabeigts līdz šā gada beigām. Un eh, arī Līsas kungs, kurš vērs, vēlas runāt par in vitro diagnosticēšanas metodēm, esam organizējuši vairākus seminārus, un eh, šobrīd jau ir skaidrs, ka šī joma ir ārkārtīgi plaša un daudzveidīga. Pēc tam Vēlamies runāt arī par kliniskajiem izmēģinājumiem. Un par to arī šodien diskutēsim. Panģū kungs ir pieminējis, ka mēs esam jau vienojušies par šiem jautājumiem, un tomēr mums vajadzētu formāli izskatīt šos jautājumus arī šeit. Bet, kā jau teicu, Borga kungs, vēlētos jūs apsveikt, ka mēs esam tik ārkārtīgi daudz panākuši šajos jautājumos. Un eh, no komisijas mēs gaidam arī jaunas iniciatīvas, jaunas iniciatīvas, kuras visticamākais tiks izskatīts un ar kurām strādās nākamais parlamenta sasaukums. Bet mēs vēlētos, lai tiktu izstrādāta konkrēta sistēma un uh, vēlamies redzēt ar līdzfinansējumu, lai nebūtu tā, ka viss sagaida tikai un vienīgi no Eiropas vai dalību valstu atbildīgajām iestādēm finansējumu. Lai arī mēs varētu tikt galā ar tiem uzdevumiem, kurus esam apņēmušies. Bet tagad eh, dodu vārdu. Direkt dem Kommissar das Wort geben komisāram Borga kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ja pareizi atceros, tā ir ceturtā reize, kad uzstājos jūsu komitejā, un eh, tas tikai pierāda to, cik eh, ļoti daudz mums ir kopīgi risinām jautājumu. Jūs pieminējāt eh, dabakas direktīvu, es vēlētos pieminēt arī skandālu ar zirgu gaļu, un Vienmēr tikšanās eh, NV komitejā skar to, kas ir noticis starp mūsu tikšanās reizēm. Es zinu, ka parlaments nākamā gada maijā šādā sasaukumā beigs darboties, un ir skaidrs, ka vēl atlikušā gada laikā likumdošanas iniciatīvas un priekšlikumi, kurus gan parlaments, gan komisija vēlētos pabeigt, šīs idejas ir ārkārtīgi daudz. Es eh, esmu pateicīgs parlamentam par to, ka tas tik veiksmīgi strādā pie tabaks direktīvas sagatavošanas. Tas eh, savā veidā ir eh, ļaus mums runāt arī ar, par citiem ar veselību saistītiem jautājumiem. Šī direktīva ir ļoti plaša, diskusija vēl par to būs daudz, bet uh, Es arī uzskatu, ka svarīgi būtu to pieņemt patreizējā sasaukuma laikā un arī patreizējās komisijas sastāvā. Un es tiešām ceru, ka tie, kur ir pret šīs direktīvas pieņemšanu, neiestāsies pret to tiešā veidā. Es tiešām ceru, ka mums izdosies par to diskutēt un cīnīties pie diskusiju galda. Mēs e, likumdošanas priekšlikumos vēlamies redzēt sa balansētu pieeju. Es eh, lielā mērā apzinos, kad eh, toreiz, kad jūsu komiteja izskatīja Makavenas kundzes ziņojumu, daudz vēlējās, lai par tabaks, lai tabaks direktīvā tiktu ievies daudz striktāki aizliegumi. Mēs runājam par dažādiem citiem tabaks produktiem, par eh, ūdenspīpēm, par elektroniskajām cigaretēm. Uh, Protams, ka es vēlos redzēt tādu direktīvu, kuras aptvērums būtu pēc iespējas plašāks. Un ar lielu prieku gaidīšu jūsu sagatavotās idejas, kuras palīdzēs šī ārkārtīgi svarīgā likumdošanas akta pilnveidošanā. Svarīgs šis likumdošanas akts ir tāpēc, ka tas ietekmēs, eh, vēlētos pat apgalvot, daudzu nākamo iedzīvotāju paudžu dzīvi. Šobrīd eh, Mēs ceram ar šo direktīvu pasargāt 2,4 miljonus e, potenciālos mētētāju no tā, ka viņi sāktu nodarboties ar šo, neka, ar šo netikumu. Tāpēc es e, griežos pie komitejas deputātiem ar lūgumu pēc iespējas ātrāk akceptēt šo likumdošanas aktu un ceru, ka mums izdosies e, pieņemt apjomīgu tabakas direktīvu šā parlamenta sasaukuma laikā. Zirgu gaļa. Atpak atpakaļ pie zirgu gaļas. Kas tad ir noticis kopš mūsu pagājušās tikšanās reizes? Par to mēs runājam februārī, ja pareizi atceros, tiekoties šeit. Un toreiz es jums apsolīju, ka tiklīdz būs pieejami DNS testa rezultāti par to, cik daudz un vai vispār zirga gaļas eh, olbaltums ir sastopams eh, lielopu gaļas produktos un arī citas analīzes. Jums apsolīju, ka mēs tūlīt publiskosim šos rezultātus. Un to es apsolīju pirms es vēl zināju, kāda būs rezultāti. Bet eh, jau toreiz bija skaidrs, ka tikai un vienīgi atklātība var veicināt un noturēt iedzīvotāju uzticēšanos. Vēl bez tam e, komisija šos testus un analīzes ir finansējusi 25% apmērā. Pilnīgi visas dalību valstis e, sekoja mūsu ieteikumam veikt šādas pārbaudas, un divi dalību valstis gāja vēl tālāk, piemēram, e, Vācija 50 analīžu vietā veica simts, un, piemēram, Anglija pārbaudīja pilnīgi visas kautuves, kurās tiek kauti dzirgi, un kas notiek ar šo galu, gaļu. Un ļoti daudz citas valsts rīkojās līdzīgi. Rezultātus mēs nopublicējām 24 stundu laikā pēc rezultātu saņemšanas. Mēs tos nopublicējām, rezultātus saņēmām 15. aprīlī un tos nopublicējām 16. Tātad, tagad par rezultātiem. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tas nav pārtiks drošības jautājums, un to apstiprināja pilnīgi visas analīzes. Līdz ar to, raugoties uz šiem rezultātiem, tikai trijās dalību valstīs e, tika atrast zivju gaļas e, atliekas e, dažādos pārtiks produktos, un runa iet par nepilnu procentu. Uh, Tātad vēlreiz mēs runājam nevis par pārtiks drošības jautājumu, bet gan par krāpniecisku darbību un eh, zem 5% no visas izanalizētās, no visām izanalizētajām analīzēm saturēja zirga gaļas olbaltumu. Šis ieteikuma plāns darbojās ļoti veiksmīgi, dalību valsts ārkārtīgi ātri mobilizējās, un e, mēģina šobrīd izskaust šo krāpniecisko, šīs krāpnieciskās iemaņas. Tas ir bijis. Tagad e, parunāsim mazliet par nākotni. Ko mums vajadzētu mācīties no šī zivju, zirgu gaļas skandāla? Prieksēdētāja kungs, 20. martā es jums izsūtīju rīcības plānu, kurā uzsvērām trīs momentus Mēs vēlamies e, veicināt e, labākas kontrolas, labāku pārtiks drošību un visbeidzot e, izveidot tā saucamās zirgu pasas un tās arī labāk kontrolēt. Vakar mēs publiskojām tā saucamo oficiālo, oficiālo kontroļu pakotni, un viens no priekšlikumiem bija šajās, ja pārbaudēs tiek atklāta, atklāta pārkāpuma et, etiķējumā, marķējumā, tad eh, tiks piemērotas pamatīgas sankcijas pret tiem uzņēmumiem, kur tādā veidā pārkāp likumu. Kā jau teicu, mūsu rekomendācijās e, mēs uzsvērām to, cik svarīgi ir ne tikai kaunināt, bet arī uzlikt konkrētus sodus tiem uzņēmumiem, kur ir pārkāpuši likumi. Un e, tam palīdzēs arī manis jau pieminētā labāka zirgu pasu pārbauda. Esam e, ieviesuši arī sektoriālus priekšlikumus. Jau vakar Es uzsvēru, ka šajā pakotnē svarīgi būtu, teiksim, tā vietā, lai būtu vairāk desmit likumdošanas aktu, kur galvenais nolūks ir uzlikt eh, soda naudas. Mēs šobrīd jau runājam par profilaktisku un riska novēršanas rīcību, kuru mēs vēlamies nodrošināt ar labākām kontrolēm. Mēs vēlamies izveidot adekvātus instrumentus, ar kuriem varētu konkrēti noteikt riskus un palielinātos riskus. Tas attiecās gan uz lauksainu, gan uz lopkopības produktiem, gan arī uz lauksaimniecības produktiem. Mazliet tagad par sēklu, jo arī šajā jomā ir zināmi jaunumi. Ir izsūtīts dažādas vēstules un cirkulē arī baumas, ka komisija mēģina ierobežot eh, sēklu rūpniecību, pieprasot eh, ārkārtīgi niansētu reģistrāciju un tā tālāk. Un tā, tā nav taisnība. Pirmkārt, tā nav taisnība, un otrām kārtām tā nevajadzētu rīkoties. Tātad patreizējās likumdošanas ietvaros visām sēklām ir jātiek reģistrētām, bet, um, piemēram, tā saucamajām tradicionālajām sēklu kultūrām nebūs nepieciešama papildus eh, testēšana un analizēšana un tā saucamie mikro uzņēmumi, tiem nebūs nepieciešams reģistrēt šīs sēklas. Šobrīd patiesībā likumdošana neparedz kon, atšķirības starp lieliem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Mēs uh, eh, mēģinām stiprināt, nav tā, ka mēs mēģinām pastriktināt noteikumus sēklu ražotājiem, mēs mēģinām šo situāciju padarīt liberālāku. Kāpēc šobrīd dalību valstīm ir iespējams uzlikt eh, sodus? Sodus tiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar sēklu ražošanu, bet e, turpmāk saskaņā ar jaunajiem likumdošanas aktiem mikro uzņēmumiem nebūs nepieciešams reģistrēt, būs nepieciešams, bet tiem nebūs iespējams uzlikt sodus. Un arī tradicionālajām sēklu kultūrām. Uh, mēs esam samazinājuši reģistrācijas eh, izmaksas arī lielajiem uzņēmumiem. Tie ir fakti. Protams, eh, ir tādi, kuri piekrīt tam, ka likumdošana ir veiksmīga un palīdz uzņēmumiem. Ir tādi, kuri varbūt nedaudz oponēs, bet fakti runā paši savu valodu. Vēlētos eh, varbūt pieminēt, ka uh, Tas ir parādījies tikai jaunajā likumdošanas aktā un nevis iepriekšējos. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka tra tradicionālajām sēklu kultūrām mēs esam sagatavojuši veiksmīgāku likumdošanu, kas samazina birokrātisko slogu un, protams, samazina arī izmaksas. Klonēšana un tā saucamās novatoriskās novatoriskie uzturprodukti. Jūs droši vien atceraties eh, to, ka 2011. gada samierināšanas procedūrā mums neizdevās vienoties par šo likumdošanu. Manā darbā kā komisāram es eh, pagājušajā novembrī stājoties darbā, vēlējos strādāt pie diviem konkrētiem priekšlikumiem, tā saucamajām novatoriskajiem pārtiks produktiem un dzīvnieku klonēšanu. Šobrīd e, komisija strādā pie galīgo rezultātu apkopošanas ietekmes seku novērtējumam, un kad tas būs e, sagatavots, mēs e, to publiskosim. Un tagad GMO. Runājot par GMO, mans galvenais uzsvars būtu kultivācijas priekšlikumu tālāk virzīšanas priekšu. Lepāžas kundze ir referenti no jūsu komitejas, un šobrīd šis ziņojums vai likumdošanas akts tiek izskatīts padomē. Vēlētos uzsvērt, ka ir opozīcija GMO audzēšanai un redzēsim, kā tas atspoguļosies likumdošanas aktos. Mans galvenais nolūks bija izrauties no šīs strupceļa, kurā šobrīd esam starpinstitucionālajā darbā nonākuši. Vēlos, lai dalību valstīm būtu brīva izvēle, vai tās vēlas vai nevēlas atbalstīt GMO audēšanu. Par eh, medicīnisko aprīkojumu. Protams, par šo jautājumu. Ar šo jautājumu nākamā gada 1. jūlijā turpinās strādāt patērētāju un pacienta aizsardzības komisārs, bet ņemot vērā tehnoloģisko attīstību šajā jautājumā, mums vienmēr ir jāiestājas par pacientu drošību, pacientu veselību un arī patērētāju uzticēšanos mums. Mēs eh, vēlamies uzlabot tirgus uzraudzīšanu, un eh, Eiropai ir jābūt un jāturpina būt par savu veidu flagmani medicīnisko iekārtu ražošanā, jo tas tiešām var būt eh, izšķirošs mūsu konkurētspējas saglabāšanā pārbauda pasaulē. Eiropā saskaņā ar mūsu pētījumiem nedrīkst būt papildus administratīvais sloks un tā saucamās augsta riska iekārtas. Šo iekārtu ražotājiem tiks eh, piemēroti konkrēti nosacījumi un uzraudzību veiks dalību valstu atbilstīgās iestādes. <clears throat> medicīniskais aprīkojums eh, un eh, likumdošanas sakārtošana šajā jomā man ir ļoti aktuāli jautājumi. Tagad klīniskie pētījumi. Par eh, klīniskajiem izmēģinājumiem runājot, es esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes par komisijas ierosinājumu. Pirmais - ētikas komisijas. Mūsu Priekšlikumā mēs neesam izslēguši ētikas komisiju iesaistīšanos klīnisko pētījumu veikšanā. Mēs eh, saprotam, ka šajā priekšlikumā par ētiku varbūt gluži runa neiet, un tomēr nevēlos, lai šo likumdošanas priekšlikumu mēs atcerētos tikai un vienīgi no šāda viedokļa skatītu. Līdz ar to komisija ir gatava apstiprināt pilnīgi visus priekšlikumus, kas stiprinās ētikas momentu šajā likumdošanā. Vēlētos atgādināt, ka šī ir regula, nevis direktīva, tāpēc, eh, ja mēs runājam par ētikas komisiju iesaistīšanu klīniskajos pētījumos, tad tas attieksies uz visu Eiropu. Otrais - klīnisko pētījumu datu caurskatāmība. Visi kliniskajos pētījumos iegūtie dati tiks publicēti vienu gadu pēc kliniskā pētījuma pabeigšanas. Nākamais - klīniskie pētījumi trešajās valstīs. Protams, mēs nevaram uzspiest kaut kādas normas un nosacījumus trešajām valstīm, un tomēr no trešajām valstīm klīniskos pētījumos iegūtajiem datiem ir jātiek eh, šiem datiem ir jātiek iegūtiem saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Un visbeidzot, kliniskajos pētījumos iesaistītie pacienti. Mums ir jāizveido kopīgs nosacījumu saraksts. Un vēlreiz, mēs e, vēlamies turpināt darbu un lai kliniskie pētījumi tiktu veikti arī Eiropā, ne tikai ārpusē. Un tagad par pārobežu veselības draudiem. Esmu tiešām priecīgs, ka vakar Eiropas parlaments un padomi vienojās par šo likumdošanas aktu, tādā veidā paredzot labāku aizsardzību Eiropas pacientiem un tieši strādājot pie pārobežu veselības risku samazināšanas. Mēs e, vēlamies izveidot e, kopīgu iepirkumu procedūru vakcīnām jo šis eh, li, Lietuvas prezidentūras laikā tiks parakstīts šis kopīgā iepirkuma uh, algoritms. Un uh, tas nozīmē, ka neviena Eiropas Savienības valsts turpmāk vairs nepaliks bez vakcīnām. Veselības programma. Vēlētos īsumā tai pieskarties. Diskusijas mēs atsāksim tūlīt pat, kad būs panākt vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu. Šeit es lielā mērā paļaujos uz jums. Pie tam ne tikai uz jūsu komiteju, bet arī uz parlamentu kopumā. Un tiešām ceram, ka šī veselības programma, darbs pie tās tiks pabeigts līdz šā gada beigām. Visbeidzot, mēs zinām, ka ekonomiskā krīze ir lielā mērā uzspiedus taupības pasākums vairākās dalību valstīs. Un um, Protams, ka dažādās dalību valstīs īstenotie taupības pasākumi ietekmē arī veselības budžetu. Patiesībā tas ietekmē arī komisijas budžetu, ne tikai dalību valstu ministru budžetus. Rezultātā ekonomiskās palīdzības programmas ir tikušas īstenotas tajās dalību valstīs, kurās šīs palīdzības programmas e, piešķīra trojka. Galvenokārt reformas ir domātas, lai veicinātu veselības aprūpas sistēmas reformas. Un e, daļa no šīm reformām tiešām ir tikušas veiktas ārkārtīgi ilgstoši. Bija reformas, kuras sākās pirms krīze skāra Eiropu. Mēs vēlamies redzēt ilglaicīgu veselības aprūpas sistēmu dzīvotspēju, un, protams, ir jārunā arī par solidaritāti starp dažādām paudzēm. DG ECFIN ir vadošais ģenerāldirektorāts, un mans ģenerāldirektorāts vēlas piedalīties, palīdzot ar tehnisko ekspertīzi un arī diskusijām. Šajā kontekstā, protams, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu, kurš veselības sektorā viennozīmīgi ir svarīgs, Mēs eh, vēlamies izveidot tādu pasākumu kopumu un priekšrakstus, kas eh, saglabātu Eiropas veselības aprūpas sistēmu augsto kvalitāti, piedāvājot eh, visaptverošas veselības aprūpas pakalpojumus un vienlīdzīgu pieeju it visiem. Memorandumā ar Kipru esam paredzējuši, ka tiks eh, izveidota eh, veselības aprūpes eh, sistēma Kiprā, kura principā ļoti smagi cieta krīzes laikā. Godātais priekšsēdētāja kungs, dārgie deputāti! Uh, Es jums e, devu tikai nelielu ieskatu tajos jautājumos, ar kuriem un pie kuriem šobrīd strādā komisija, bet esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Jā, komisār, ausführlichen... Lielas paldies par šo izsmeļošo pārskatu par visiem jautājumiem, kas ir mūsu komitejas kompetence. Esam pateicīgi tāpat jums arī par to, ka runājāt ļoti skaidri par šiem sēklu jautājumiem un tā tālāk. Arī manā dzimtenī šīs debats ir bijušas ļoti plašas un tika runāts, lūk, Eiropas Savienība vēlētos sēklas par aizliegt un nesko. Tiešām apbrīnojam, ka tāda maldinoša informācija var nonākt un tikko palaiž kādos sociālos plašiņas līdzekļos kādu ziņu, tā viens un divi izplatās kā uguns pakulās. Un eh, pēc tam tas, lūk, vienkārši tiek šādā veidā tālāk izplasīts, bet paldies, ka jūs noliedzat šo falšo informāciju. Uh, nu, varbūt arī mums vajadzētu reizēm pašiem būt tādiem uzmanīgākiem un uh, parūpēties par to, lai pret mums netiek vēsta šāda veida apsūdzības. Un varbūt vajadzētu parunāt vispirms ar komisiju, pirms mēs daudzbalsīgā balsī sākam sataisīt kādu skandālu. Un vispirms vienkārši noskaidrot faktus. Tāpēc liels paldies tiešām komisāru kungs par šiem ļoti skaidriem vārdiem no savas puses. Nu, lūk, Tālāk dosim vārdu koordinātoriem. Makevens kundze, Krisēvers, Karšlūters, Anna Rosbaha un Lietardas kundze, pēc tam būs pauzīte, komisārs dos atbildes, tālāk būs pārējie runātāji, nolasīšu uzvārdus. Kanāns Florens, Frau Roth-Behrendt, Corinne Lepage, Esther de Lange, äh, Michel Rivasi, Jana Kudakis, Taylor, Pagnot, Okoni, Lier, äh, Mas äh, Frau Kukovic, äh, dann Klaas, äh, Edith Estrella und die Kollegin Karin Kahnbach. Habe ich jemanden vergessen? Vai kādu esmu aizmirsis? Šķiet, ka nē. Nu, tad līdz ar to runātājs saraksts ir noslēgts. Jau nosauc jūs, jā, saka priekšādātājs Jāna Kudakis kunu. Kundze, jā, jā. Es esmu jūs pamanījis, nē, pilnīgi noteikti. Nu, lūk. Bet vispirms Petram Līzem vārds uz divām minūtēm, viņš koordinators pēc koordinātoru jautājumiem mm, komisārkungs atbildes ziņu jautājumu. Paldies! Paldies, komisārkungs, ka ieradāties šeit un paldies par lielisko sadarbību, ko esat īstenojis, kopš esat savā amatā. Gribu turklāt teikt jums paldies arī par šo priekšlikumu par tabaks produktiem, kas nāca ļoti savlaicīgi. Rezultātā varējām nopietni par to spriest, mums bija laiks sagatavot grozījumus un tā tālāk, un arī tālāk sarunas, tālāk risināt pirms plenārsēžu balsošanas. Gribu tāpat izteikties arī par klonēšanu un šo jomu. Ir ārkārtīgi labi, ka ir saulēcīgi sagatavots priekšlikums un lūkšu jūs pārliecināties par to, lai tas ir savlaicīgi izdarots piedienas komisijai. Jūs pēdējais apgalvojums attiecās uz komisijas darbu trojkas ietvaros. un valstīm, kas visvairāk skartas krīzes rezultātā. Dramatiski pieaudzis infekcijas slimību skaits un incidentu skaits, un tās ārkārtīgi lielā mērā ietekmējušas arī veselības aprūpas servis eh, dienestus, piemēram, Grieķijā, Portugālē. Tika teikts, ka komisija pēta iespējas, ja pēta kādu ietekmu atstāja politiku uz eh, veselības aprūpas jomu. bet par to sīkāk nerunājat. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, kāda ir pašreizajā situācija, kas šīs sarunas īsteno ar trojku, un varbūt viņiem tad vajadzētu piedāvāt no savas puses ļoti tādas pamatīgas zināšanas par veselības aprūpas politiku. Grieķijā šogad, piemēram, tika nolemts, ka nodokļi e, jāmaksā arī par šiem pakalpojumiem. Veselības aprūpas pakalpojumi tātad arī tiek aplikt ar nodokļiem, bet uh, Varbūt, ka šādā veidā tomēr nevajadzētu rīkoties. Grieķija divreiz vairāk kārtu nekā daudz kur citur Eiropā. Pacienti beigu beigās nu, maksā visvairāk. Bet kas tiek darīts šajā ziņā tieši nodokļu jomā kopumā? Paldies, Makēvens kundze, paldies priekšlēju, paldies par visu, ko teicāt par tobaks produktiem. Mēs, protams, suri un grūti strādājam. Es kopā ar ēnu referentiem mēs šobrīd strādājam, lai sagatavotu balsojumu šai komitejā līdz vasarai, un mēs nonāktu pie tiesību akta, kas tiktu pieņemts līdz nākamajam parlamentu sasaukumam šo pēcpusdienu. Mums pat paredzēts īpašs seminārs par elektriskiem, elektroniskiem cigaretēm. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdiena. Nu, tā tad, lūk, viss risinās pēc grafika, bet gribēju jums uzdot, lūk, kādu jautājumu. Ja vajadzētu par gaļas higienas jautājumiem, tā tad antisepski eh, un tā tālāk, ir izstrādāts taču veselības un augu veselības tiesību aktu pakot, bet kas attiec uz gaļu, kas, vai nav šajā saistībā arī kādi tiesību akti paredzēti. Lūk, nāk jau vasara, jūs sakat, gada beigas arī nav tālu, vai jums ir kāds, kāda priekšlikuma? Es gribētu izteikt jums tādu piesardzīgu brīdinājumu. Jūs runājat, lūk, par inspekcijām un tā tālāk, bet ko dzird no mūsu gaisa inspektoriem ir, ka līdz 2008. gadam um, nevis kautuvis, bet gan gaļas ciršanas vietas faktiski varēja uh, tikt kontrolēts jebkurā brīdī, bet viss šī sistēma mainījās pēc 2008. gada ar gaļas higienas tiesību aktiem, un tagad inspekcijas nāk tikai ar iepriekšēju paziņojumu un tā tālāk. Es tikai gribēju teikt, lūgt jūs padomāt ļoti uzmanīgi par visiem šiem jautājumiem, jo desmit gadus komisija ir centusies samazināt inspekciju skaitu, uzlikt vairāk atbildības uzņēmumiem, bet izskatās, ka šī sistēma nav atbilstīgi darbojusies pēdējo gadu laikā. Nepietiek ar to, ka inspekcijas ik pa trim mēnešiem un tajā gadījumā, kad ir kaut kāds skandāls, nē, cerot, ka pārējā laikā uzņēmumi uzvedīsies atbilstīgi. Bet kas tad notiks tajā brīdī, kad panika atkal noplaks? Mums ir vajadzīgs tāds režīms un sistēma, kas darbojas ilgtermiņā, un es ceru, ka jūs dienas par to uzmanīgi padomās. Man ir tāda šausmīga sajūta, ka šādā veidā aizkavējot pakotnes pieņemšanu, visi tikai cer, ka, lūk, runas noplaks, viss aizmirsīsies, un vairs nebūs tik dikti par to jārunā. Es ceru, ka jūs tā nerīkosieties, ceru, ka jūs ļoti uzmanīgi izdomāsiet un pārdomāsiet visus savus priekšumus. Paldies, tālāk, Kris Devis uz divām minūtēm. Paldies, priekšādētāji. Divi punkti. Pirmkārtām par bitēm. Eh, jūs grasties ieviest ierobežojumus eh, un attiecīgi uz šiem, eh, šiem neoniks līdzekļiem un tā tālāk dravniecībā, un to es šo pro, pro, priekšlikumu vērtēju atzinīgi, ir principiāli, bet tas ir divu gadu ierobežojums, tad kā tas tiks mērīts, un nebūs taču iespējams tīri zinātiski noteikt šo laiku posmu. Un nevarēs taču redzēt, vai tas atklāt sakot funkcionē vai ne, vai tas nes kādus rezultātus. Un vai tie būs šie neonikotinoīdi, kas ir atbildīgi par, par bišu mirstību. Bet taču kaut kā citi, par, kas, nu, kas tiks vielas, kas tiks izmantotas to vietā un kāda tad būs to ietekme. Tātad kāds, kāda zinātniska pētījuma ir jūsu priekšlikuma pamatā, ko jūs šobrīd pasūtat pētījumu jomā, lai nonāktu pie kaut kāda veida pierādījumiem un tīri praksē, kā šos pierādījumus būs iespējams gūt un nonākt pie atbildēm pēc diviem gadiem. Kas tad notiks pēc šiem diviem gadiem, vai būs kaut kāds jauns tālāks priekšlikums par šo ierobežojumu pagarinājumu, acīm redzot? Un tālāk pavisam īsi par kosmētiskajiem produktiem. Šobrīd esam izstrādājuši visaptverošu uh, kosmētikas produktu testēšanas aizliegumu, ko komisija dara, lai šīs aizliegums tiktu arī atbilstīgi īstenots un ievērots, lai, lai ražotāji un importētāji ievēro šī aizlieguma prasības. Paldies, Kris! Tālāk Karls Šlīters uz divām minūtēm. Lūdzu, liels paldies! Ja pareizi jūs sapratu, komisār kungs par tabaks protojumu, sacīja, mēs iesim tagad tālāk, virzīsimies tālāk uz pie vienot standarta pa, pa, paciņu izstrādāšanas, tad e, jūs negaidīsiet šādu ierosinājumu no parlamenta puses, tas labi, bet par tabaks protojumu mēs tāpat runājam arī par aptvērumu palielināšanu. Tā, lai prasības tiktu attiecināts arī, piemēram, uz aromātiem, cigaretēm, cigarillām un tā tālāk. Un kas attiecas, piemēram, lūk uz ūdenspīpju tabakām un tā tālāk, vai jums ir arī priekšlikumi šajos virzienos? Tālāk gribu runāt ar jums par stratēģiju uh, marķēšanā, pārtiks produktu, piemēram, marķējums uz olām reizēm, e, nu, tiek noteikts tik īs derīguma termiņš, ka cilvēkiem jāsvieš šīs olas vairāk, kaut gan patiesi vispār viņas pat vēl nav, viņam nekādas vainas nav, reizēm pat trīs nedēļas ilgāk šie produkti var tikt izmantot nekā, no, nekā šajā izmantošanas derīguma termiņā. Kā, ko jūs domājat darīt šajā ziņā? Kā mainīt noteikumus šeit, lai būtu iespējams novērst šāda veida pārtiks produktu izšķērdēšanu. Atgādināšu jums, ka ir taču milzīgs ar vidas ietekmi saistīts e, pasākums, tas viss saistīts ar pesticīdiem, zemes izmantošanu tālāk, un tāpēc arī šis jautājums ir svarīgs. Tādā veidā mēs varētu ietaupīt līdzekļus, ietaupīt līdzekļus un arī aizsargāt vidi. Un tāpēc vai pastāstiet, vai darboties šajā jomā. Turklāt tieši tāpat kā Linda Bakevena esmu uztraucies par šiem inspekciju jautājumiem. Kā mēs nododam šīs pilnvaras uzņēmumiem pašiem, cerot, ka viņi darbosies godīgi. Un pēdējais jautājums par eh, pārtiks informācijas eh, dokumentu tiesību aktiem. Jūs teicāt, ka, lūk, kompromiss paredz, ka jāizvērtē noteikumi attiecībā uz alkoholu marķēšanu. Es gribu vaicāt, kāds progress tiek gūts, mums vairs nav tik daudz laika palicis, lai to paveikt, vai jūs pastāstīsiet mums, kas darīts šai jomā, kas pavirzīs uz priekšu. Es domāju, ka tik svarīgi, lai eiropieši saprastu. Lielākā daļa jau zina, ka jā, jūs piedzerties no alkohola un ka nevajadzētu dzert pārāk daudz, to jau visi zina, bet es domāju, ļoti daži eiropieši zina par to, cik lielā mērā, piemēram, alkohols veicina liekā svara rašanos, aptaukošanos, cik daudz kaloriju, piemēram, piemēram, alkoholā. Un tā, par to mums vajadzētu iedzīvotājus informēt. Paldies, Literkungam, Anna Rosbach tālāk. Cāk, Fomen. Um. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos parunāt par medikamentiem un sabiedrības veselību. Vai tomēr nav tā, ka jūs eh, šo likumdošanu esat sagatavojuši ārkārtīgi vēlu mūsu mandāta periodu laikā un kaut kas tiek atlikts vēl un vēl? Piemēram, eh, dažādu E, dažādu medikamentu pārbaudas. Parlaments decembrī pieņēma dažādas likumdošanas aktus un pamudināja komisiju pēc iespējas ātrāk sagatavot likumdošanu šajā jautājumā. Tātad pēc iespējas ātrāk. Šis ir jautājums, mums ir ļoti daudz e, gan analīžu, gan arī no padomas un parlamenta sagatavotu ideju par to, ko darīt. Es vēlētos pajautāt, kāpēc jūs visu laiku atliekat šo likumdošanas aktu pieņemšanu, kāpēc e, jūs e, to sagatavojat tik vēlu mandāta periodu laikā, jo diez vai mums būs iespēja kaut ko padarīt. Politiskā griba mums ir, kā mēs redzām, tabaks direktīva iet tik ļoti ātri uz priekšu, bet pārējie jautājumi, pacientiesību sakārtošana un citi ar sabiedrības veselības jautājumu saistīti jautājumi. Un kā pēdējā koordinātora lietārdas kundze? Ja, paldies, priekšādātāji. Borža kungs, paldies, ka ieradāties un izklāstījāt uh, savu runu. Jūs teicāt, lūk, par šiem jauniem pārtiks produktiem un klonēšanu. Uh, jāsaka, priecājos, ka šie jautājumi tiek uh, skatīti un apspriesti. Jūs teicāt, ka tie drīzāk būs um, skatām, apspriežam pēc tam, kad būs novērtējums pabeigts. Kad tas būs, gribēju vajadzēt, tas būs pēc mēneša, trim vai nākamgad. Par ietekmes novērtējumu runāt, mēs zinām, ka šeit vajadzīga regula un noteikumu kopums, protams. Tas, domāju, tā ir tā vēsts, ko esam guvuši zirga gaļas skandāla rezultātā. Uh, Nu, vienalga, vai te runājam par veselības aizsardzību vai vienkārši maldinošu informāciju, jo vairāk kā miljons Eiropas pilsoņu un lielākā dažai parlamentā uzskata, un to pierādīšu ar savu parakstu, ka ir nepieciešams kaut kāda veida ierobežojums, ka tādā veidā nedrīkst eh, rīkoties, un tāpat arī šī dzīvnieku pārvietošana pirms viņa nogādas kautavē ir arī kaut kādā veidā jāregulē. Es gribu vienkārši vaicāt, cik ātri šie tālākie noteikumi parādīsies. Tālāk par aspartāna bīstamību un risku, ko tas rada. Itālijas varas iestādes vēlas samazināt mm, atļaujumā, atļautās dienas eh, devas eh, šai vielai. Gribētu vēcāt, kāds ir jūsu viedoklis šai kontekstā. Komisāra kungs, nu tad jums tagad vārds, lai jūs atbildat uz koordinātoru jautājumiem, lūdzu. On the first question by Mr. Par eh, atbildot uz Līzes kunga pirmo jautājumu par taupības programmu ietekmi. Dažas tika uzsāktas brīvprātīgi, dažas no šīm programmām bija saistītas ar Eiropas komisijas izvirzītām prasībām. Protams, šeit ir runa par pieredzi, uh, Eh, Sanko ģenerāla direktoriāts ir eh, arī iesaistījies, it īpaši uz eh, pēdējām programmām, kur ir, tiek īstenoti taupības pasākumi ne jau tikai taupības pasākumu dēļ, bet uh, bet mums ir jādomā par to, lai nesagrautu visu veselības aprūpes sistēmu. Mēs uh, cenšamies palīdzēt dalību valstīm, bet tā, uh, šīs kompetences tomēr ir dalību valstu ziņā. Mēs uh, iesakām tādas metodes, kur taupības pasākumi var tikt īstenoti, nepazeminot standartus pagājušajā gadā esmu apmeklējis Grieķiju, un eh, mans mērķis nebija uh, izteikt kaut kādus nosodījumus, bet gan palīdzēt. Komisijas loma ir atšķirīga no nevalstisku organizāciju lomas. Mums ir jāpalīdz dalību valstu valdībām, nevis jāvēršas pret, pret tām. Un komisija cenšas palīdzēt dalībvalstīm, ir tīpaši tām, kam palīdzība ir nepieciešama. Un par spīti krīzei un pastāvošajām grūtībām un tam, ka uh, Grieķija šobrīd vēl nav izkļuvusi no purva, tomēr ir veikti taupības pasākumi. Un minēšu tikai divus. Piemēram, pārējā no firmu preparātiem uz ģeneriskiem preparātiem, tādējādi samazinot medicīnas izdevumus. Nākošais jautājums ir par recepšu medikamentiem. Un šeit mēs redzām izcilus Eiropas solidaritātes piemērus Piemēram, Zviedrijas palīdz, valdība ir palīdzējusi Grieķijai izveidot elektronisko recepšu sistēmu, kas tagad ir viena no vislabākajām Eiropā. Tāpat ir arī jautājums par piekļuvi uh, veselības aprūpei, tīpaši runājot par strādniekiem, darbiniekiem, kam nav veselības apdrošināšanas. Bet uh, man uh, Es negribētu, lai rastos tāds iespējas, ka komisijai baudu sagādā dažādu pau, uh, taupības pasākumu noteikšanu vienkārši taupības dēļ. Patiesībā katrs no šiem pasākumiem ir vērsts uz to, lai saglabātu sistēmu kā tādu. Ja Protams, ja budžeta samazinājums tiek veikts patvaļīgi un nesaprātīgi, tad tas apdraud uh, sabiedrības veselību. Bet Grieķijā, ja mēs runājam par pašnāvību skaitu pieaugumu, tad jau tas nav tādēļ, ka tiek samazināt veselības aprūpas izdevumi, bet gan tādēļ, ka tur ir smaga ekonomiskā situācija. Tad vēl tiek runāts par HIV aids gadījumu skaita pieaugumu. Valdība uzskata, ka tas ir saistīts ar palielināto eh, palielinātām imigrācijas plūsmām, citi apgalvo, ka tiek samazināts um, finansējums um, narkomānu atbalsta programmām. Protams, šie skaidrījumi ir dažādi, bet mēs uh, cenšamies palīdzēt Grieķijai tikt galā ar šo problēmu un arī cenšamies palīdzēt citām valstīm, kuras saskars ar līdzīgām problēmām. Tālāk runājot par higienu un inspekcijām. Jā, mēs uh, gada otrajā pusē uh, Uh, esam paredzējuši nāk klajā ar priekšlikumiem, un, protams, jāatzīst, ka gaļas gadījumā šeit risks ir lielāks nekā citiem pārtikas produktiem, un varu apliecināt Makevanas kundzei, ka mēs neatkāpsimies, mēs gribam saglabāt mūsu Eiropas reputāciju un tēlu, jo mums ir viena no labākajām pārtikas drošības sistēmām pasaulē kā lai garantē to, kā šo testu veikšana turpinās, gan runājot par uh, zirga gaļas uh, problēmu, gan citām. Jāsaka, ka zirga gaļas gadījumā dalību valstu reakcija bija vēl labāk nekā to varēja sagaidīt. Kas uh, nolēma veikt šos, pē, e, šos testus. Pat, ja tas bija tikai komisijas ieteikums, dalībvalsts to darīja, un es uzskatu, ka e, tad, kad ir šādi skandāli, šādas problēmas, komisijā ir nepieciešamas tiesības uh, uzdot veikt šādus testus, un tas ir paredzēts vienā no tiesību aktiem, ko mēs esam uh, izstrādājuši. Bet jāatzīst, ka komisijas ieteikums dalību valstis pilnībā īstenoja, un mēs arī tūlīt publicējām testu rezultātus. Bet inspekciju veikšana joprojām paliek dalību valstu kompetencē. Kad eh, dalību valstis veica šos testus, tie bija precīzāki nekā tie, ko veica paši uzņēmumi un nozars pārstāvji. E, izskatās tā, ka mūsu kā dalību valstu izmantotās metodas bija labākas nekā tās, ko izmantoja uzņēmumu. Un katreiz, kad mēs runājam par pārbaudēm un inspekcijām, tas ir jāpaturprātā, un tas ir fakts, tas nav tikai viedoklis. Dēvis kungs, mani patiesībā pārsteidza dalību valstu reakcija. Tā bija mana pirmā pieredze šādā kontekstā. Man teica, ka tā kā EFSA parasti tiek kritizēta par tās ļoti pielaidīgu attieksmi, ka viss ir, at, tiek atļauts, un vienreiz EFSA pateica nē un dalību valstis tā piekrit šādam viedoklim. Jā, šis ceļš nebija uh, glūts, pat tad, ja bija zinātnīski fakti, tomēr nav taisnība. Uh, tiem, kas apgalvo, ka netika veikti nekādi eksperimenti iepriekš, pirms EFSA pieņēma šādu lēmumu par neonikotinoīdu aizliekšanu, jo tiem ir uh, kaitīgi ietekme uz bitēm. Mm, daži no šiem uh, preparātiem uh, izraisa bišu dezorientāciju un mani informēja, ka lielākā dalība valstu uh, atbalstīs šādu viedokli, un patiesībā šīs aizliegums jau ir tikai uz diviem gadiem, lai varētu veikt papildu pētījumus un noskaidrot, vai šiem neonikotinoīdiem tiešām ir kaitīga ietekme, un tad bija daži, dažas valsts, kas atturējās, un dažas balsoja pret. man jāsaka, ka dažas dalību valstis jau bija ieviesušas šāda veida pesticīdu aizliegumus vēl pirms Eiropas eh, Savienības lēmuma. Un eh, šīs apokaliptiskās eh, sekas, kas tika sludinātas šajās valstīs, nepiepildījās. Gluži pretēji dažās dalību valstīs pakāpeniski uh, pieauga bišu populācijas, e, populācijas skaits. Un es e, negribu teikt, ka es esmu dogmātiķis un e, negribu apgalvot, ka bišu populāciju skaita samazināšanos izraisa tikai neonikotinoīdi, bet tas ir viens no faktoriem. Protams, ir arī klimata pārmaiņas, slimības un citi faktori, bet tomēr šī skaita samazināšanās ir saistīta ar noteikta veida neonikotinoīdu izmantošanu. Un šajā pastāvīgajā komitejā mm, sākumā nebija absolūts vairākums, kas atbalstītu šo priekšlikumu, bet uh, pēc tam šāds vairākums uh, radās. Mēs stingri pieturējāmies pie EFSAS viedokļa attiecībā uz siltumnīcām, noteiktām kultūrām, kas nepiesaista bites, uh, vai arī par šo pesticīdu izmantošanu pēc ziedēšanas perioda. Un šis jautājums vēl arī tika apspriests EFSA. Uh, Jautājums, vai divi gadi ir pietiekami ilgs periods? Tas, protams, bija dalību valstu lēmums vispirms noteikti divu gadu aizliegumu, lai uh, paskatītos, vai ir iespējams gūt kādus uh, skaidrus rezultātus no šī eksperimenta. Tagad mēs zinām, ka ir arī citi pesticīdi, kur lietošana ir atļauta šobrīd, kas arī uh, negatīvi ietekmē bites. Un ja šī negatīvā ietekme būs pierādīta, tad mēs atgriezīsimies pie šā jautājuma, jo ļoti svarīgi ir um, aizsargāt bites un arī informēt sabiedrību par bišu uh, lielo nozīmi. Esmu lasījis, ka dažās Āzijas valstīs bišu populāciju samazinājuma dēļ tagad aputeksnēšana ir jāveic ar rokām. Bet uh, tad jau arī um, vairs medu nevar iegūt, ja nav bišu, jo bites ražo uh, gan medu, gan nodrošina augu aputekšņošanu. Un tagad dažas, daži uzņēmumi arī tagad eh, vēršas pret valstīm, kuras ir savulaik atļāvušas šos eh, preparātus. Tālāk jautājums bija par uh, kosmētikas produktu izmēģinājumiem uz dzīvniekiem, to aizliegumu. Mēs tagad sadarbojamies arī ar citām valstīm, kuras eksportē savus izstrādājumus uz Eiropas Savienību, lai panāktu šādu aizliegumu ievērošanu. Tālāk par cigāru un cigarillu un ūdens pīpju tabakas aromatizāciju. Direktīvā nav paredzēts regulējums attiecībā uz šiem izstrādājumiem, izņemot gadījumu, ja statistikas dati liecina par to, ka pieaug šādu izstrādājumu patēriņš. Ja šobrīd uh, ierobežot patēriņa uh, izstrādājumu, patēriņš pēc tam pieaugs, tad komisija varēs uh, paredzēt jaunus noteikumus šiem izstrādājumiem. Līdz ar to tie nav pilnībā izņemti no regulējuma aptvēruma. Mm, par klonēšanu. Jā, mēs gaidām ietekmes novērtējumu. Ceru, ka mums būs attiecīgs tiesību akts, jo šobrīd klonēšana teorētiski ir atļauta Eiropas Savienībā. Protams, par to jau mēs nediskutējam, jo sabiedrības attieksme nav tik pozitīva, bet runa ir par uh, šādu izstrādājumu marķēšanu, kas ir iegūti klonēšanas rezultātā. Uh, mums ir nepieciešams kaut kāds uh, likumdošanas risinājums šai jautājumā. Un, protams, dažkārt šīs procedūras ir ļoti sarežģītas, lai iedarbinātu kādu likumdošanas aktu. Un ja šāda procedūra ir uzsākta un beigās mēs neko nedabūjām pat visminimālāko risinājumu, tad tas ir ļoti negatīvi. Un tādēļ komisijai, kad tā nāk klajā ar kādu likumdošanas iniciatīvu, ir jādomā, kā, kāda ir iespēja, ka šo tiesību aktu līgum, eh, likumdošanas institūcijas arī pēc tam pieņems par veterināriem uh, medikamentiem. Šis uh, priekšlikums tiks iesniegts septembrī. Mēs esam paguvu, uh, paveikuši jau ietekmes novērtējumu, lai sasniegtu pareizo līdzsvaru. Šeit runa ir par um, antibiotikām, uh, antimikrobu rezistenci, ka šie preparāti būtu jāprēc pirmkārt izmantošanai cilvēkiem, nevis eh, dzīvniekiem. Tālāk par alkohola marķējumu. Mēs gaidām tagad alkohola stratēģijas eh, izvērtējumu pirms eh, spē, nāksim klajā ar nākošiem soļiem un ierosinājumiem. Paldies! Tagad uh, nākošais jautājuma rauns un vārds uh, Karlam Hainsam Florencam. Es uh, kā tradicionāls lauksaimnieks uh, un lauksaimniecības atbalstītājs apsveicu šo iniciatīvu par fitosanitāriem produktiem. Ir, protams, bišu lobbyis, bet ir uh, patiesībā jāiet vēl tālāk. Ir jau ne tikai bites, bet arī citi sīki kukainīši, kas uh, izmirst un izzūd. Pie, jūs jau varat pat braucot uh, mašīnā konstatēt, ka dažos reģionos vispār nekādu kukaiņu insektu vairs nav. Agrāk šos uh, preparātus izmantoja reizi gadā, un šie kukaiņi atkal varēja savairoties, bet tagad pieeja ir mainījusies. Un uh, patiesībā, ja mēs neko nedarīsim, tad pēc tam nāksies kost pirkstos. Manuprāt, divi gadi nav pietiekami ilgs periods. Mums šis uh, pētniecības darbs būtu jāintensificē. Tagad par cigaretēm un tabaks izstrādājumiem. Uh, Komisāra kungs uh, mēs uh, piedzīvojām rīč gadījumā patiesu kauju un mēs iestājāmies par to, ka cigarešu ražotājiem būtu jāievēro rīču prasības bet cigarešu ražotāji apgalvoja, ka tabaka ir dabisks uh, produkts dabiska viela, un uz to neatiecas rīč, bet ja pievieno šīs 50, 60 papildu vielas, tad jau tas vairs nav nekāds dabisks uh, izstrādājums. Bet tagad cigarešu ražotāji atkal mobilizējas un izmanto šo caurumu likumdošanā, un mums tam jāpieliek punkts. Tagad dodu vārdu Rots Bērens kundzei Jā, man ir uh, vairāk jautājumu. Jūs vakar nācāt klajā ar pieciem likumdošanas priekšlikumiem, kas varētu aizstāt aptuveni 70 citus tiesību aktus. Uh, jautājums man ir, vai uh, uh, jūs neesat palaiduši garām uh, iespēja iekļaut šajā pakotnē arī jautājumu par gaļas izcelsmes valsts norādīšanu, jo šeit ir runa par pārtikas drošību un par uh, informācijas sniegšanu patērētājiem. Tālāk par medicīnas uh, ierīcēm. Un es, vai tas ir. Uh, jautājums, vai tas ir saprātīgi nodot šo kompetenci kādam citam, kurš nu pat tikai stāsies eh, savā amatā. Eh, tiek teikts, ka tas, ka pasākumu varētu kavēt eh, inovācijas. Protams, mums ir nepieciešams inovācijas no vienas puses, bet jādomā par uh, pacientu interešu aizsardzību, un jūs būsiet noteikti dzirdējuši par gūžas protēzēm, kuras tika e, implantētas, kaut gan arī to pārdošana vēl nebija oficiāli atļauta. Un tiešām vai visu e, tirgū būtu jārisina vai nevajadzētu tomēr kaut kādu citu atļauju izsniegšanas metodu mums paredzēt. Paldies, un tagad vārds e, Lepāžas kundzei jāpaldies. Komisāra kungs, kas at atnāca pie mums, un es uh, gribu atbalstīt Rots Berens kundzes teikto par to, ka ir jāmarķe norādot gaļas izcelsme, un es nesaprotu, kādēļ mēs to tā nedarām. Tāpat gribu teikt, komisār kungs, ka mani ļoti pārsteidza jūsu atbildu Liotārs kundzei par klonēšanu. Gribu jums atgādināt, ka 2008. gadā komi, eh, parlaments ļoti nepārprotam nobalsoja pret klonēšanas izmantošanu. Bet tagad eh, tas, ko mēs dzirdam, kā komisija piekrīt, ka tiek izmantot klonēšana, ja ir atbilstošs marķējums, bet jūs pats teicāt, ka nav nekādu noteikumu šobrīd. Lielākā daļa Eiropas patērētāju, un to jūs zinat, nevēlas ēst klonētu dzīvnieku gaļu, un šobrīd viņam nav izvēles iespēju, un šāda situācija ir absolūti nepieņēmama. Komisārkungs, ko mēs varam vismaz pagaidām darīt? lai vismaz informētu patērētājs, lai viņiem nebūtu pašiem to nezinot, jāēd klonētu dzīvnieku gaļa un vai komisija nevarētu rīkoties ātrāk un aktīvāk. Tālāk jautājums par aspartam. Mums notika sanāksme, kurā piedalījās EFSAS un DG Sanko pārstāvji. Uh, kur ļoti tika kritizētas pašreizējās eh, devas, kas ir apstiprināts aspartamam un at atbilstošā reglamentācija, ko jūs esat paredzējuši darīt šajā sakarā. Tagad vārds Mišelē Rivazī. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāru kungam, ka esat pie mums atnācis, jā, jūs eh, mums sniedzat informāciju un arī atbildat uz jautājumu, kas mūs satrauc. Uh, Man pirmais jautājums par endokrīnās darbības uh, traucētājiem. Mēs jums esam nosūtījuši vēstuli, uh, aicinot veikt stresa testus attiecībā uz ierosinātajiem kritērijiem. Tos ierosina gan EFSA, gan vides ģenerāldirektorāts. Un konkrēti es domāju par bisfenolu, distilbēnu un parabēnu Jautājums ir tāds, vai izmantot, šobrīd izmantotie testi attiecībā uz endokrīnajiem traucētājiem, kas ir izmantoti um, kosmētikas uh, ražošanā, un šeit jau ir uh, jautājums ne tikai par devām, bet arī par to, cik plaši mēs esam pakļaut šo uh, ķimikāliju ietekmei un vai netiek kavēts, eh, kavēta Eiropas stratēģijas apstiprināšana attiecībā uz šiem produktiem vēl viens jautājums. Tagad mēs esam dzirdējuši, ka Marseļā ir uzsākts pro, uh, tiesas process pret krūšu implantu ražotāju, bet tagad ir vēl viens jauns skandāls par gūžas implantiem. Ja Eiropā būtu stingrāka likumdošana šai jomā, tad šādi skandāli vienkārši nebūtu izvērstušies. Uh, eh, uh, eh, tagad Eiropas medici, medikamentu uh, aģentūra saskaņa, saskaras ar spiedienu no farmācijas grupām attiecībā uz uh, konkrētu medikamentu klīniskajiem izmēģinājumiem. Varbūt mums vajadzētu pieņemt uh, likumdošanas aktus par klīniskiem izmēģinājumiem, un tad uzņēmumi nevērstos pret Eiropas medikamentu aģentūru. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Teilors kundze. Man tāds īsts jautājums. Varbūt būsiet dzirdējuši par to, ka Skotijas valdības ierosinājums par minimālajām alkohola devām uh, netika tiesā apstiprināts, un man jautājums ir, kāda ir jūsu attieksme pret šīm minimālajām alkohola devām? Jā, paldies, saka Parņo kungs. Jā, mēs, mums ir bijušas jau diskusijas ar īrijas prezidentūru un komisiju par uh, nopietniem pārobežu vesel, e, apdraudējumiem veselības jomā. Mēs vēlamies, lai šis jautājums tiktu iekļauts jūnija plenārsēdē. E, tas ir ļoti steidzami, e, zinot to, kas notiek Ķīnā ar vīrusu H7N9. Tas ir liels satraukums, valda jau arī Pasaules veselības organizācijā, un es domāju, arī komisijai būtu jārīkojas. Un mūsu trialogā. Mm, Ehm, mēs eh, esam eh, centušies atbalstīt šos ehm, ierosinājumus. Runājot par minēto vīrusu, es gribētu no komisijas eh, dzirdēt, kāda ir aktuālā situācija, jo mēs domājam, ka kaut kad nākotnē varētu notikt šī vīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku. Jau 25% gadījumu uh, ir uh, inficētās personas uh, nomirušas deviņu dienu laikā pēc inficēšanās, un mēs šeit pieredzam vīrusa mutāciju. Otra problēma ir bisfenols A. Uh, EFSA ir pieprasījusi veikt pētījumu par šo jautājumu, un lēmumu pieņemšana ir atlikt uz vēlāku laiku. Kaut gan Francijā pētniecības institūts ir veicis pētījumu, kurš pierāda, ka šis bisfenols A izraisa virkni audzēju vēžu saslimšanu. Paldies, un tagad Okoni kundze. Komisāra kungs, eh, paldies, ka esat ieradies pie mums, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Man ir divi īsi jautājumi. Viens jau ir uzdots, proti par klonētu dzīvnieku gaļu. Šobrīd mēs strādājām pie eh, ziņojuma par lielopu elektronisko marķēšanu un uh, lielopu gaļas marķēšanu, svarīgi ir risināt arī jautājumu par klonētu dzīvnieku gaļu. Jūs teicāt, ka 2013. gada jūnijā tiks publicēts uh, likumdošanas uh, projekts, jūs to mums teicāt pagājušā gada decembrī. Kāda ir situācija šobrīd? Tālāk jūs runājāt par jauniem likumdošanas aktiem, ko jūs ierosināt, un runājot par situāciju par lielopa un zirga gaļas identifikāciju pārstrādātā gaļā Jūs solījāt ietekmes novērtējumu līdz gada beigām, kāda ir šobrīd situācija, vai šāds novērtējums ir veikts. Es, ies, es strādāju pie lielopu gaļas marķējuma jautājumu, un e, man tāds jautājums, vai mēs nevarētu izmantot šo situāciju, lai iekļautu šajā regulā e, grozījumu par šo jautājumu. Paldies! Sandrīna Beljē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāra kungs, kas pie mums uh, atnācis. Runājot par sēklām, pie šā jautājuma mēs varēsim atgriezties, kad būsim sīkumos izanalizējuši jūsu priekšlikumu. Šobrīd es gribētu pateikties jums, komisāra kungs, un arī jūs ģenerāla direktora direktorāta darbiniekiem par to, ka jums izdevās uh, aizliegt pagaidām trīs ne un nikotinoīdu izmantošanu. Protams, šis darbs nebija viegls arī parlamentā. Bet tagad es gribētu iet nedaudz tālāk, jautājot jums divus jautājumus par bitēm un pesticīdiem. Tātad, uh, padome nolēma apturēt trīs neonikotinoīdu izmantošanu, bet toties ir sniegta atļauja izmantot vēl divus citus neonikotinoīdu sulfosakfloru. Jautājums, kā jūs esat paredzējuši izvērtēt šo divu citu neonikotinoīdu ietekmi, jo tie ir neirotoksiski preparāti. Un Uh, tāpat uh, par uh, medus direktīvas pārskatīšanu. Kādēļ komisija nav klājusi ar ietekmes, no, nākus klajā ar ietekmes novērtējumu, un ja tāds ir paredzēts, tad kad tas tiks veikts? Tagad Kokovičs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais komisāra kungs. Veselība, pārtika un ekonomiskie jautājumi ir cieši saistīti savā starpā. Tāpēc kopā ar Slovenijas izpētes institūtu mēs esam sākuši strādāt pie tēmas un pie projekta pārtika veselībai un ekonomiskai izaugsmai. Šā projekta galvenais uzdevums bija veicināt vietējo un veselīgu pārtiks produktu atpazīstamību, un mēs vēlamies izmantot 40 dažādus pārtiks produktu izēvielas, tajā skaitā dārzeņus, pākšaugus. Vesela virkni no tiem ir bijuši tradicionāli lietot manā valstī, bet pēc tam grimuši aizmirsībā. Man ir vairāki jautājumi komisāram. Uh, Pirmām kārtām, veselība lielā mērā ir saistīta ar to, ko mēs ēdam. Vai jūs veicat kādus pētījumus šajā jomā? Otrs jautājums. Vai jūs esat novērtējuši arī to, kāda ir ietekme uz, kāda ietekme uz veselību ir manas pieminētajiem četriem, četrām izēvielām? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamā runātāja Estrēlas kundze. Em alguns Estados-membros, sobretudo nos países. Jā, runājot uh, par uh, to, ka ir valstis, uh, kurās tiek īstenotas taupības programmas, un tas ļoti negatīvi ietekmē veselības situāciju šajās valstīs. Uh, kas tiek darīts, lai nodrošinātu līdztiesību veselības aprūpas jomā Eiropas Savienībā. Es esmu referenti šai jautājumā. Mums tika solīts uh, starposmu pārskats par uh, šo jautājumu jau 2012. gadā, bet nekas līdz šim nav publicēts. Zinot to, ka sit situācija ir vēl pasliktinājusies vairākās dalību valstīs, it īpaši Grieķijā, Portugālē, Kiprā un arī Spānijā. Mans jautājums ir šāds. Vai jūs zinat par to, ka ir vēl pieaugusi nevienlīdzība veselības aprūpas jomā šajās valstīs, kuras saņem palīdzību, un ko jūs esat paredzējis darīt, lai pārvarētu šo nevienlīdzību Eiropas Savienībā, it īpaši ņemot vērā veiktos taupības pasākums un to ietekmi? Sehr geehrter Herr Kommissar, Herr Vorsitzender, ich möchte dem Kommissar mal ganz herzlich. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties, ka jūs konsekventi ieturaties pie tā, eh, kāda ir bijusi arī mūsu attieksme pret šiem ķīmiskajiem produktiem. To jau teica Hans Florence. Tā ir viena no būtiskākajām problēmām, veselu virkni citu arī būtu jārisina. Jūs pieminējāt, ka runa neiet tikai un vienīgi par pesticīdiem, runa iet arī par kultūru daudzveidību, kultūru daudzveidību, lai bites varētu izdzīvot. Jāsaka, mēs neesam tik entuziastiski kā jūs, jo uzskatām, ka ir vesela virkne faktoru, kāpēc eh, vecākas sēku kultūras šobrīd netiek izmantotas, un eh, mēs noteikti iesniegsim arī grozējumus. Vēlētos pamudināt jūs eh, būt tikpat konsekventam arī bišu un arī citu kukaiņu saglabāšanas ziņā. E, šobrīd nav skaidrs, vai GMO arī ir veicinājis e, kukaiņu daudzveidības samazināšanos, bet viens ir skaidrs. GMO audzēšana dalību valstīs nav viennozīmīga. Varbūt jūs varētu tomēr e, ciešāk uzklausīt tos, kur ikdienā strādā ar sabiedrības veselības jautājumiem. Uh, Man kolēģi Radbērens kundze jau pieminēja, ka bieži vien mēs aizmirstam uh, to, ka tirgus nevienmēr pats var visu sakārtot. Mums, politiķiem, ir jāiestājas par iedzīvotāju veselību. Priekšsēdētājs, paldies! Mēs esam izsmēluši runāt gribētāju un jautājumu uzdevēju sarakstu, un tagad došu vārdu komisāram atbildēm. Lūdzu! Paldies, priekšsādātāja kungs. Es mēģināšu deputātu uzdotos jautājumus sagrupēt un atbildēt uz tiem pa grupām. Vispirms par marķējumu. Mums ir jābūt ļoti atklātiem gan domāšanā, gan arī vārdos, un tomēr tas nenozīmē, ka marķējumā vēl joprojām viss ir sakārtots. Par šo zirgu gaļu, kā jau teicu, mēs e, gaidām šobrīd ziņojumu un e, domājam, ka līdz e, šā gada beigām Iespējams pat jau, ka vasaras beigās mēs šo ziņojumu saņemsim, un tad balstoties uz šo ziņojumu sagatavosim mūsu priekšlikumu. Tas nenozīmē, ka ceļš nebūs ērkšķains. Ieksa, iespējams, ka mums būs grūtības gan iekšēji, gan arī ārēji šobrīd pieaug to dalību valstu un arī parlamentāriešu skaits, kuri vēlas iestāties par šo priekšlikumu. Un eh, ir, kā jau pieminēju, dalību valstu skaits pieaugošs, kuras uh, uh, iestājas pret šo priekšlikumu, ko nozīmē izcelsmes marķējums, ko tas nozīmē, vai kādas būs tā izmaksas, cik tas maksās. Un uh, Vairāk no deputātiem, kur uzdeva jautājumu šajā sakarā, jau pieminēja, ka tehniski runājot, tas ir saistīts ar zivju gaļas skandālu, bet patiesībā zirgu gaļas skandālu. Un tomēr eh, mums eh, vajadzētu vienoties par to, kāda veida marķējumu tad mēs gribam redzēt, ko mēs vēlamies redzēt šādiem produktiem un ražojumiem. Par to ir runājis arī lauksaimniecības komisārs, jo ja ietekmes saka novērtējuma rezultātos parādīsies tas, ka e, marķējumā ir jāparādās arī gaļas pārstrādes ķēdītei, tātad kādi, kādas būs prasības pārstrādātāji gaļai un svaigai. Es esmu pilnīgi atvērts visiem priekšlikumiem šā jautājuma aspektā, vēl jau vairāk tāpēc, ka lielākā daļa dalību valstu iestājas par šādu marķējumu ieviešanu, un ja dalību valsts to vēlēsies, tad mēs to arī darīsim. Tāpēc e, mēs esam pieturējušies pie mūsu piedāvātajiem laika grafikiem. Tas e, tiks iekļauts arī dzīvnieku labturības pakotnē, bet uh, Kā jau teicu, šis ziņojums eh, tiks eh, sagatavots rudens sākumā un nevis, kā sākumā tika paredzēts šā gada beigās. Nākamā gada sākumā mēs eh, izcelsmes marķējumu prasības, visticamākais, piemērosim arī citiem pārstrādātiem gaļas produktiem. Tas attieksies arī uz putnu gaļu, uz kazā, kazu izcelsmes produktiem un līdzīgi. Tas vienkārši pierāda to, ka grūtības varētu būt. Un eh, jā, jūs pieminējāt palielināt administratīvo slogu, bet tas jau ir neizbēgam, ja mēs vēlamies sniegt papildus informāciju patērētājiem. Es eh, atbalstu jūsu ide, eh, ideju par to, ka būtu jāaizsargā. Also, uh ka būtu jāaizsargā peles un bites. Cilvēkiem, protams, labāk patīk bites, un e, tāpēc par to mēs arī mēģināsim strādāt. Tabakas e, lobēšana un tabakas likumdošana. Es e, to pieminēju jau manos ievadvārdos. Tie, kuri ir pret mūsu tabaks priekšlikumu, un varbūt arī pret jūsu ierosinātajiem grozījumiem, jo jūs jau kā parlaments mēģināt eh, komisijas priekšlikumu padarīt striktāku. Tātad tie, kuri saka nē, mēs nesakam, ka viņiem nav taisnība. Mēs lielā mērā saprotam, ka viņi mēģina atlikt lēmumu pieņemšanu. Eh, jautājums ir saistīts arī ar to, eh, kādā padomē vajadzētu runāt par šiem jautājumiem, vai veselības ministra padomē, vai konkurences ministra padomē, un eh, konkurences ministru viedoklis atšķīrās no par veselību atbildīgajiem ministriem. Protams, ka šis ir veselības aizsardzības jautājums. Ja mums izdosies samazināt smēķētāju skaitu Eiropas Savienībā par diviem procentiem, tad, protams, ka tam būs ekonomiski ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Un Eiropas veselības ministri vēlas veicināt smēķēšanu, tāpēc, ka tas radīs un nodrošinās darba vietas tabaks ražotājiem, ražotā tabakas rūpnīcās, vai arī tie vēlas aizsargāt sabiedrības veselību. Jautājums varbūt vairāk būtu skatāms no tāda viedokļa, ka neizmantosim inteliģentus argumentus, lai mēģinātu nepieņemt šo likumdošanu šajā, ma šajā mandāta, šajā sasaukumā. Ja mēs nepieņemam šo likumdošanas aktu šajā sasaukumā, tas nozīmēs, ka nākamajam parlamentam tas jāizņems vēl apmēram 3,5-4 gadus. Būs jāizvirza jauns referents, būs, jā, jāizvinz, būs jāiestājās arī starpsinstitucionālās sarunās. Būsim uzmanīgi par sēklām. Es, kā jau teicu, mēģināju pieturēties tikai un vienīgi pie faktiem. Un eh, tas, ko, tas, kas ir ticis pārmests eh, komisijai, nevienmēr atbilst faktiem. Mēs eh, saprotam, ka cilvēkiem nepatīk, ja mēs iejaucamies jau tradicionāli izveidojušajos, iesakņojušajos paradumos, bet tas jau no komisijas uz, uzdevums. Es esmu gatavs izskatīt jau kādus priekšlikumus, kas mums kā likumdošanas līdzlēmējiem būtu jādara. Ja es kaut ko esmu palaidis garām faktuālā ziņā, tad lūdzu informējiet man par to, jo komisija nekādā gadījumā nedomā samazināt tradicionālo sēklu izmantošanu. Un uh, lai nebūtu tā, ka kāds apgalvo, ā, jā, mēs izdarījām spiedienu uz komisiju, un tāpēc komisija izmainīja savu viedokli. Nē, komisija vienmēr ir bijusi tādā pārliecībā, kādu tikko jums minēju. Protams, pārtika un saslimšanas, īpaši hroniskās. Jāsaka, ka hroniskas saslimšanas un saslimšanas vispār ietekmē četri faktori kustību daudzums, pārtiks kvalitāte un alkohola un tabaks lietošana. Tagad par alkohola minimālajām cenām. Visi tie pētījumu dati, kur ir zināmi man, un kuros tiek eh, izpētīta tabakas un alkohola lietošana ir pierādījuši, ka pretēji tam, ko vairākums domā, visefektīvākie pasākumi ir fiskālas dabas pasākumi. Mēs varētu domāt, ka tās ir izglītojošas kampaņas par alkoholu un tabaku skaitīgumu, bet arī es biju pārsteigts, ka tie ir tieši fiskāli pasākumi, kur ir izrādījušies viss efektīvākie. Līdz ar to ja alkohola un tabakas eh, cena palielinās, tad tie, kur smēķē, turpinās smēķēt, un tie, kur lieto alkoholu, to turpinās lietot. Nē, tā nav. Eh, Cenai ir būtiska nozīme. Un tas attiecās arī uz eh, cenu, jo vairāk cena pieauga veselīgiem produktiem, <clears throat> jo vairāk samazinās šo tīri veselīgo produktu izmantošanu. <clears throat> Principā mēs eh, iestājamies par šādu pieeju. Jau kas, kurš samazinās alkohola patēriņu, un, protams, ja tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem, ir mūsu izskatīšanā. Kā jau es teicu, es eh, būtu gatavs, es esmu gatavs redzēt kohēzijas politiku piemērotu arī veselības jomā, jo ir zināms, ka dzīvi ilgze dažādās dalību valstīs atšķirās. <clears throat> Esmu jau teicis veselības ministriem, ka nav nekādas jēgas tikai ņerkstēt par to, ka notiek budžeta apcirpšana. Tā tas ir, Budžets ir samazināts arī komisijā, varbūt gluži nē, bet tas ir ietekmējis komisijas darbu un arī veselības ģenerāla direktorāta darbs ir šobrīd ietekmēts. Daudz veiksmīgāk būtu, ja mēs mēģinātu ietekmēt tos lēmumus, kas ir saistīti ar budžeta samazināšanu, nevis tāpēc, ka dalību valstu veselības aprūpas budžetus tas neietekmē, bet gan tāpēc, ka tad mēs varēsim mazāk naudas izmantot efektīvāk. Ja jūs man tagad pajautātu, kādā veidā budžeta taupības pasākumi ietekmē sabiedrības veselības politiku, uz to ir samērā grūti atbildēt. Jo, piemēram, tāda kritērija kā garīgā veselība, to varbūt ietekmē netik daudz budžeta un ta, budžeta samazināšana un taupības pasākuma kā ekonomiskā krīze vispār. Ceru, ka mums nav izdevies nesaredzēt sociālā kompasa rādītājus. Bet, eh, kā jau es teicu, man apmeklējuma laikā Grieķijā mēs esam šeit, lai palīdzētu un nevis lai uzspiestu budžeta ierobežojumu trako kraklu jau kādai valstī. Pozitīvais tajā ir tas, ka modernās tehnoloģijas mums dod iespējas samazinot, pat samazinātā budžeta um, ainavā paveikt nepieciešamo. Piemēram, Ziemeļīrijā ir tikusi īstenot tā saucamā e-veselības sistēma, tā ir samazinājusi uh, izdevumus, un šobrīd šajā e-veselības aprūpas sistēmas schēmā piedalās 20 tūkstoši pacientu. Pie tam tā nav visa Ziemeļīrija, tas ir viens tās reģions. Palņo kungs pieminēja pārobežu veselības riskus. Un, protams, es pasakos jums, ka jūs esat uzteicis arī Sanko ģenerāla direktorāta darbu. Patiesībā pirms tika pieņemta pārobežu veselības risku samazināšanas direktīva, es biju ļoti nobazi, nobežījies, jo vienmēr subsidiaritātes princips tiek piesaukts tad, ja kāds nevēlas, lai komisija vai parlaments izskatītu tādu vai citu jautājumu, apgalvojot, ka tas ir dalību valstu kompetencē par eh, dalību valstīm. Protams, subsidiaritātes princips veselības jautājumos ir spēcīgāks nekā varbūt citās jomās. Un eh, veselības ministri atšķirībā no, eh, teiksim, lauksaimniecības un finanšu ministriem tieks tikai divreiz gadā. Es mēģināju pārliecināt padomu, ka vajadzētu tikties vismaz trīsreiz gadā, jo mums ir ārkārtīgi daudz dosjē. Yeah kā jau jūs šeit pieminējāt, medicīniskās ierīces, klīniskie izmēģinājumi, ir ļoti grūti panākt virzību uz priekšu tik ātri, kā mēs to vēlētos, ja ir tikai divas tikšanās reizes gadā. Bet šim subsidiaritātes principam ir divi aspekti ne tikai dalību valstu atbildība, bet, piemēram, subsidiaritāte paredz, ka tādos jautājumos, kuros lielāku efektivitāti var panākt citā līmenī, kā tas bija, piemēram, putnu gripas gadījumā un arī citu veselības risku gadījumā, tad, ja to var labāk atrisināt un labāk koordinēt Eiropas līmenī, tad pats subsidiaritātes princips jau to arī paredz. Un tāpēc es esmu ārkārtīgi priecīgs un laimīgs, ka ar jūsu palīdzību šo pārobežu veselības risku jautājumu direktīvas ietvarā esam atrisinājuši. Veseli, Pasaules veselības organizācija 2. maijā samazināja simt 48 e, saslimšanas gadījumus, un, kā jūs teicāt, vairāk pacienti ir miruši ar šo gripas paveidu H7N9. Stokholmā ir Eiropas e, veselība, Eiropas slimību profilaks centrs, un tas ir lielisks, lielisks koordinējošs ietekmes iestāde. Kopš 31. gada Eiropas eh, centrs ir sagatavojis divus riska novērtējumus, kuros eh, sadarbībā ar dalību valstīm ir veikt šī riska novērtējuma, novērtējuma analīze, un trešā riska novērtējuma analīze šobrīd notiek. Līdz šim eh, mums nav izdevies pierādīt ka cilvēks varētu inficēties no cilvēka, kaut arī, no, kaut arī izslēgt mēs to nevaram. Un e, šobrīd tiek pērtīta vesela virkne so, šo gripas saslimšanas gadījumu, un kaut arī vairāki simti saslimšanas gadījumi ir tikuši izpētīti, nav pierādīts, ka cilvēks var aplipināt cilvēku. Un tomēr, jebkurš, kurš ir um, apciemojis Ķīnu un pēc tam ieradies atpakaļ ar smagiem, elpo, ar smagiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem, tiek izmeklēts un uzraudzīts. Un dalību valsts ir vienojušās, ka tā tam arī būtu jābūt. Eiropas Savienības veselības drošības komiteja ir izveidojusi agrīnās brīdināšanas sistēmu, un agrīnās brīdināšanas tīklu, un šī tīkla darba grupas tikšanās ir paredzēta rīt. Esam izveidojuši arī mehānismu, saskaņā ar kuru varēs apmainīties analīžu paraugiem, piemēram, ja kādai laboratorijai būs nepieciešami citas laboratorijas eh, uzkrātie paraugi, tad varēs tos nosūtīt. Kaut arī saslimšanas risks ir zems, tas tomēr pastāv. Pavisam nesen viesojos Luksemburgas nodaļā, un tur mēs runājām par to, ko varētu darīt šo slimību apkarošanā un profilaks, profilaksē. Vienlaicīgi visa visas dzīvi, visu dzīvu mājputnu ievešana Eiropas Savienībā ir pārtraukta, tā šobrīd ir aizliegta. Šobrīd izskatās, ka tie arī ir visi jūsu uzdotie jautājumi. Ak, nē, par aspartām, jā. Mums ir EFSA atzinums, un eh, līdz šā gada rudenim tas tiks sagatavots, un tas, ka EFSA vēl nav sagatavojuši aspartāma ziņojumu, ir saistīts ar to, ka EFSA ir saņēmusi ļoti daudz komentārus, un tāpēc EFSA lūdz komisijai pagarināt šī ziņojuma sagatavošanas laiku, un mēs esam tiem to snieguši. Bisfenols E, ka, bisfenols A, kā jau um, E, komisija darbojas iekšējā tirgu, un mēs sagaidām arī EFS teikto par e, Skotijas alkoholu. Jā, un tagad par endokrīnās darbības e, traucētājiem. Ar Patočņa kungu jau esam pie tā strādājuši, sadarbojos arī ar viņa ģenerāla direktorātu, un šobrīd runājam par to, kā Tas ir kā dažādi kosmētikas produkti ietekmē cilvēku veselību un esam pārliecināti, ka līdz šā gada beigām mums izdosies šo ziņojumu sagatavot. Paldies, priekšsēdētāji kungs, turpina priekšsēdētājs. Mēs eh, Protams, varētu ar jums diskutēt katrā mūsu komitejas sēdē, jo jautājumu, kas jums ir uzdodam, ir daudz, un arī mums ir tik ārkārtīgi daudz dosie, kas šobrīd ir izskatīšanā. Vēlētos pateikties jums kolēģi vārdā. Ir ļoti veiksmīgi šāda viedokļa apmaiņa. Ir ļoti patīkami, ka jūs atbildējāt arī uz mūsu jautājumiem. Un, eh, kā jau jūs teicāt, vēl līdz sasaukuma beigām mums ir ārkārtīgi daudz darāmā. No tiesas ceru, ka tās jomas, kuras ir pavirzījuši, tās jomas, kurās likumdošana būtiski ir pavirzījusies uz priekšu, ietekmēs arī citu likumdošanas priekšlikumu virzību. Veseli, sabiedrības veselības jautājumos vienoties vienmēr ir pietiekami grūti. To mēs redzam arī mūsu komitejas sēdē. Mums ir bijusi debatas ar dažādu citu komiteju un arī ģenerāldirektorātu pārstāvjiem. Un uh, E, diez vai mums e, izdosies komiteju nosaukums vai mandāts piemērot komisijas ģenerāla direktorāta sadalījumam. Es arī esmu pret to, bet jebkurā gadījumā sadarbība ar jums ir bijuši veiksmīga. Paldies, ka jūs esat ieradies pie mums un redzēsimies pavisam drīz. Sveicināts arī nākamo reizi. Paldies, kolēģi, un nākamo reizi mēs tiekamies 29. E, un 30. maijā. Paldies! visiem kolēģiem un labu ēst gribu un tie, kur dodās mājup, laimīgu mājup ceļu. Paldies!